Kolēģi, godētās dāmas un kungi, sākam sanāksmi. Nu, cerams, ka šī sanāksme būs salīdzinoši īsa. Sanāksmes princips šodien pēcpusdienā ir e, tāds, ka lūk, esam nonākuši e, pie šīs telpas tāpēc, ka mūsu, e, mūsu mums parasti paredzētā telpa plen, plenārsēžu zāle beidzot ir nu, tikus tik tālu, ka ir, sa, ir, sak, eh, ir griezti kārtībā. Le plafond s'est effondré, la mini-session a Griezti tātad eh, nobruka, un plenārsēde nenotika, bet mums tomēr ir jānotur eh, sanāksme. Bet, nu, var sakot, šo pēcpusdienu tomēr darbu turpinam vēl šajā zālē jo pie mums ir ieradzies Lūk, EIB, Eiropas Investīcija bankas pre, priekšsādātājs. Viņš ieradīsies vēl uz viedokļu apmaiņu. Protams, tas būs ārkārtīgi svarīgi, par šīs bankas lomu runāsim. Bet viņš man, ir, viņš man šorīt piezvanīja, bija paredzēts, ka eh, nu, viņš tomēr nav, nevarēs ierasties, viņš ir kritis par upuri gripai līdzīgi kā priekšādātājs Šulcs pagājušajā nedēļā. Nu, tās labās ziņas ir tādas, ka Šulcs kungs savukārt ir atkopies, atveseļojies un ir varējis jau tikties ar īrijas prezidentūras pārstāvjiem, komisijas pārstāvjiem, bet, nu, tās bada, bedīgās ziņas ir tādas, ka vīrus, nu, vīrus, nu, ir skāris Eiropas investīciju banku. Nu, un kas tad rezultātā no tā visa izrieta? Tas, ka šodien darbu kārtība mums tiek mainīta. Jūs jau redzējāt, kāda tā bija paredzēta? Bon, numer... Tā tad eh, astotais darba kārtības punkts līdz ar to ne, ne, atkritīs, un mēs varam pievērsties septītajam darba kārtības punktam. Tas ir, tā ir komisijas prezentācija. Viņi sniegs informāciju par komisijas un EIB Mm, sadarbības nolīkumu par projektu obligāciju riska dalīšanas instrumentu galvenajiem noteikumiem. Lūk. Nu, ko tad centīsies mēs e, darīt? Centīsimies to visu pabeigt līdz 4.30. Vai ir kādi komentāri par darbu kārtību? Nē, tad uzskatām to par apstiprinātu. Priekšsēdētāja paziņojumu. Nu, man jums jāpastāsta ka mūsu kolēģis Aleksandrs Salvāro, diemžēl, ir cietis ļoti nopietnā auto um, katastrofā. Sad viņš tika ievietots slimnīcā un jau vairākas dienas guļ komā. Nav, nu, ne, nekādas svaigākas ziņas saņēmis neesmu, zinām tikai lūk tik daudz, ka viņa, um, nu, viņa situācija šobrīd ir ļoti, ļoti sarežģīta un tāpēc gribētu viņa ģimenei paust līdzjūtību par šo negadījumu un um, teikt viņiem, ka lūk, iekļ, nu, lūksim par viņu, lai viņš atvesaļojas, lai um, var atgriezties atkal pie labas veselības un pie savas ģimenes. Visi citi priekšādātāji paziņojumi jums ir pieejami kobūs ziņās. Ir viens punkts, kas ir tāds varbūt svarīgāks, un tas ir lūk šis eh, labojums rezolūcijā, rezolūcijā par 2014. gada budžeta vadlīnijām, pamatnostādnēm attiecībā uz parlamenta budžetu. Šajā te Daug, šis, šis grozījums tika iesniegts mums pēc vēstules, kas uh, tika adresēta diviem grupu politiskiem vadītājiem, Tātad tautas partijas un sociālas grupas priekšsēdētāja rakstīšu vēstuli Šulckungam. Un tas attiecās uz balsojumu laiku par rezolūciju, tātad par šīm pamatnostādnēm nākamajam gadam. Man jums budžeta komiteja jānodod šis lēmums nobalsošanai, tātad vai varam uzskatīt šo grozījumu par apstiprinātu, ja nav iebildumu vai jums ir kādam iebalījums, bet Jans Mulders vēlas izteikties. Lūdzu, jā, paldies priekšādātāji. Diemžēl ir iebilde, iebilde no Alda grupas. Te, tas bija saistīts arī ar grozījumu no Alde grupas. Pēc tam, pēc balsojuma nekāda veida protesti netika izteikti, tad, kad šis grozījums tika pasludināts par pieņemtu. Uh, Un es domāju, ka mums ir jāpieturas pie nu, reglamenta un nevar balsojumu mainīt pēc tam. Lai cik neveiksmīgi varbūt arī tas nebūtu, ka lūk šī abas grupas balsojuma sarakstā bija nor norādījuši, ka tās ir pret. Jā. Labi, nu tad tādā gadījumā ņemam vērā šo piezīmi, ko izteica Jana, Jans Mulders savas grupas vārdā, un līdz ar to nodosim šo te uh, grozījumu balsošanai. You, you want to speak? Jūs vēlaties izteikties vēl? Vēlējos pavisam īsi pateikt, ka um, Edīte Hercoga vēlējās nevis mainīt uh, balsošanu, bet gan parādījās vairāk apstākļi, uh, kuru dēļ uh, vicepriekšēdētāji nevarēja pievērst pietiekami daudz uzmanības pasākumiem e, Eiropas parlamentā. Un tieši tāpēc šie vairākie lūgumi uh, izdarīt pārbaudes un mainīt balsošanu, netika ņemti vērā. Es vēlētos teikt no Edītas Hercogs puses, eh, teikt, ka šeit nebija vēlmes mainīt balsošanu, bet vice priekšsēdētāji vienkārši mazliet eh, nokļūdījās. Dažkārt tā nonāk, notiek, parasti vice priekšsēdētāji tiek eh, pārlaboti, izlaboti, bet diemžēl šoreiz tā nenotika, un tāpēc arī šie protesti tika izteikti. Jā. Labi, Bet, nu, tas neko nemaina. Tā tad eh, jābalso par šo grozījumu. Kas ir par? Paldies. Pret? Pieci. Atturas. Goja atturas. Labi. Nu, tad tādā gadījumā šis grozījums tiek apstiprināts. Bet, lūk, uzstājam uz to, ka balsojums kopumā līdz ar to mainīts netika. Tas nebija par balss, maini, balsojumu mainīšanu. Tātad pārējām tālāk uzreiz pie sastā punkta, jo mūsu referents Torvalda kungs ir nu, tāds steidzīgs šodien. Un runāsim par šo punktu vispirms. Un te runāsim par papildu pētniecības programmu ITER projektam. Lūdzu, referent kungs. Paldies, priekšādātāji! Neatkārtošu visu to, ko teicīju iepriekš, jo tas tiešām liktu man justies kā tādam papagailim. Īsumā ļaujiet man varbūt jums pastāstīt, kādi ir tie galvenie punkti. Domāju, ka visi šobrīd ir satrūkušies par to, ka varētu palielināties izdevumi ITER budžetā un tā rezultātā no tā cietīs ļoti daudz citu svarīgu projektu. Un tāpēc esam centušies rast veidus, kā šo jautājumu risināt. Un iespējas ir divas. Pirmām kārtām mēs varētu iezīmēt, tātad kon paredzēt konkrētus līdzekļus ITER projektam eh, daudzgad finanšu plāna griestu ietvaros ar konkrētu budžeta līniju pozīciju Un tad, ja šī summa pārsniegs griestus, tad e, šādi konkrēti iezīmēti šim nolūkam paredzēta līdzekļi ļautu mums izvairīties no tā, ka e, tiktu ņemt līdzekļi no citām programmām. Ja ITER paliks viens A, kategorijā. Un tad tur būs tādi, tādi ap, griesti tās ietvaros. Tad, nu jā, tur varbūt arī zināms problēmas ar inflāciju. Un cietīs citas iedaļas, citas, citi posteņi šai kopējās kategorijas budžetā. Nu, protams, tas būs arī atkarīgs no tā, kā izveid, tiks izveidot šis elastības princips, princips daudzgad finanšu plānu ietvaros. Mēs varam vai nu to tā atstāt, vai atteikties no tā. Otrs ir tas, ka mēs šo te varētu izņemt no tiem kopējiem griestiem, no tā kopējā limita, bet tas, protams, radīs citas problēmas. Jo mēs nezinām, jo mēs nezinām, kā valdības rēģēs. Jo pastāv iespēja, ka viņi teiks, lūk, nē, par to mēs maksāt nevēlamies. Un tad mēs nezinām, kas tad beig beigās notiks, ja viņi savukārt nāks klajā ar šādu apgal apgalvojumu. Tāpēc, nu, pašos pamatos tas ir principi jautājums, ļoti interesants jautājums. Tātad, kur mēs iekļausim šos, šo finansējumu un kā mēs to ma marķēsim, kā mēs to iezīmēsim? Es tiešām ar prieku uzklausīšu jebkādu veidu risinājumus no jums, kolēģi Un gribētu patiešām, lai deputāti par to padomā šeit komitejā un man par informē par savu viedokli, pirms es iesniedu savu uh, dokumentu ar, ar savu ideju par to, kā tad rīkoties šagdimā. Paldies referentu kungam, saka priekšādātājs. Juta vēlas runāt. Nē, viņi vienkārši ir, viņi vienkārši vēlas kafiju, bet tomēr arī vēl, tomēr izteikties lūdzu. Jā, jā. Lielas paldies. Pēdējā budžeta komitejā mēs e, runājām e, par šiem jautājumiem. Mēs visi teicām, ka mums ir vajadzīgs vēl mazliet laika, lai pārdomātu šos jautājumus. Mēs nevaram tūlīt pieņemt lēmumu. Kaut gan to, e, ko Nils Torvalds ir uzrakstījis, mēs visi varētu apstiprināt. Pēc tādas sīkākas apdomāšanās es vēlētos ieteikt, ka mums kā budžeta komitejai vajadzētu nolēmt sekot komisijas priekšlikumam un ITER izņemt no daudzgadu finanšu schēmas, tātad ārā no šī daudzgadu plāna un ielikt iekšā kategorijā, kas ir paredzēta virs visa budžeta. Uh, Es domāju, ka pēdējā gadu desmitā mēs esam pieredzējuši, ka ja ITER ir šajā A1 daļā, tad mums vienmēr ir jāpiešķir papildu finansējums ITER. Un katru gadu mums ir jādomā par to, kur, no kurienes mēs šo naudu ņemsim. Parasti jau tā arī ir. Protams, tā ir pētniecības programma, un uh, Kā jau Nils teica, mēs vienmēr šo pētniecības programmu ITER dēļ uh, ņemam un izjaucam. Es domāju, ka mums vajadzētu tieši tāpēc ITER ņemt ārā no 1A, un galvenokārt tas ir jādara tāpēc, ka mēs jau tagad zinām, ka, ja mums tas neizdosies ar padomi kopīgi vest sarunas par konkrētām lietām un vesīs šīs sarunas tādā veidā, lai mēs uh, varētu nodrošināt pietiekami daudz naudas ITER vajadzībām, tad uh, tas, ko Eiropadome ir tagad ieteikusi attiecībā uz ITER, ir par maz. Un šīs naudas ir par maz uh, nevis tāpēc, ka mums liekas, ka ITER ir vajadzīgs vairāk, bet gan tāpēc, ka ir noslēgti starptautiski saistiešu līgumi. ITER budžetā paredzētā nauda šiem septiņiem gadiem līdz 2020. gadam ir diemžēl nepietiekama. Es uzskatu, ja mēs vēlamies nodarīt vēl lielāku aitējumu mūsu 1A, un ja mēs nevaram mm, atteikties no savām vēlmēm nodrošināt darba vietas Eiropas Savienībā, inovācijas un konkurētspēju, tad mums ir jāņem ITER ārā no 1A. Merci, Jūtā. Paldies, Jūta. Ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Kas vēlas kaut ko teikt referentam par šo daudzgadu finanšu plānu? Salvador? Yes, yes, in behalf, um, behalf of, um... Jā. Mūsu ēnu referentu vārdā grib izteikties. Terēs Garvaļo nevarēja būt šeit klāt. Viņa man nosūtīja informāciju, ko vēlējās, lai es jums tad arī izpaužu kā nu referenta attiecībā uz ITER. Viņi saka, lūk, ko ITER ir liels starptautisks sadarbības projekts, ko, ko, kurā piedalās daudz universitātes, Eiropas institūcijas, tas ir ārkārtīgi svarīgs projekts zinātniskiem mērķiem. Otrām kārtām viņi piekrīt padomas secinājumiem, ka tie atbilst komisijas ierosinātajai summai 2 miljārdi 777 tūkstoši, laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Tešām kārtām viņi saprot, ka referents eh, eh, cenšas atspoguļot mm, šo situāciju pār, lai pārliecinātos, ka finansējums šim projektam tiek nodrošināts vienlaicīgi aizsargājot citas programmas tieši pētniecības jomā no tā, ka varētu notikt no līdzekļu pārvirze par labu ITER projektam. Bet Tas viss, protams, ir atkarīgs no tālākajām gadāmajām sarunām par daudzgadu finanšu plānu. Mm, vēlamies vērst jūsu uzmanību arī uz iepriekš sastaptajām problēmām, jo tādas radušās saistībā arī ar pārvaldību. Un eh, ir vajadzīga ļoti rūpīga un prātīga finanšu pārvaldība, lai izvairītos no tā, ka izmaksas pieaug neparedzētā veidā. Eiropas parlamentam šeit ļoti svarīga loma spēlējam, īstenojot uzraudzības funkciju pār šo projektu un finansējumu. Nu, tāds ir viedoklis, ko pauž mūsu ēnu referenta. Paldies, Salvador! Alda, tā jums tālāk vārds. Obrigada, Presidente. Muito brevemente. Uh, Pavisam īsi izteikšos priekšsādātāji. Es varu tikai un vienīgi piekrist, ka ITER programmai vajadzētu uh, būt ārpus visam šīm kategorijām parastā daudzgad finanšu plāna ietvaros. Tas būtu tur jāietkļauj uh, eh, apspriešanai arī padoms sanāksmēs jo, pro, jo problēma tāda, ka ar tik milzīgu programmu kā ITER varam nonākt pie situācijas, ka visi līdzekļi aizplūst tieši šajai, šai programmai. Visas, visi pir, viens A kategorijas līdzekļi. Tas nebūtu labi ja vēlamies, lai Eiropas budžetā tomēr kaut kāda loma būtu arī pētniecības veicināšanai, nodarbinātības veicināšanai, tad daudz labāk, daudz labāk būtu šo programmu no 1A kategorijas izņemt. Un izņemt arī to no daudzgadu finanšu plāna. Merci bien. Paldies, saka turpina priekšādātājs. Vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Gorans, lūdzu, priekšādātāji gribēju tikai paturpināt to, ko teica Jūt, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi eh, atcerēties, ka iesam šādā situācijā, un tas var viņai tikai vienīgi piekrist, skatoties uz skaitļiem, kādi minēti padomu secinājumos, ka ITER uh, ir piešķirts par maz līdzekļu, lai varētu respektēt tās saistības, ko starptautiski esam uzņēmušies. Tas nozīmē, ka pilnīgi noteikti tiks tērēta līdzekļi jau 2014. gadā no 1A kategorijas, lai komisija varētu to apstiprināt. Un tas ir mans jautājums komisijas pārstāvjiem. Vai komisija var mums apstiprināt, ka tie skaitļi, kas minēti padomas secinājos, ir par pārāk nelieli, lai mēs varētu izpildīt tās saistības, kas starptautiski no es puses jau ir uzņemts. Jo, ja tā ir, tad esam jau ļoti sarežģītā situācijā jau šogad, vai ne tā? Vai komisija varētu komentēt šo jautājumu? Vai ir kāds no komisijas šeit, kas var atbildēt uz šo jautājumu? Šķiet, ka nē, bet, bet ir nepieciešams šādu atbildi saņemt. Un jāsaņem šāda atbilde rakstiski tā jau nosūta referentam, jo tas ir ļoti svarīgs pamat jautājums. Nē, nē, citi šeit vairāk nevēlas izteikties, bet tas tiešām ir ļoti principiāls jautājums. Jo mums šeit ir divas problēmas saistībā ar šo konkrēto uh, jautājumu. Par to mēs jau ļoti labi visi zinām, jo vairākus mēnešus pie tā strādājam. Uh, kopš esam sākuši pie darba pie daudzgadu finanšu plānu. Un tāpēc, protams, referentam ir vajadzīga kaut kāda vispār veida, vispārīga veida orientācija. Pirmām kārtām tātad problēma ir tāda, ka vēlamies pārliecināties, ka finansējums šim projektam inter, ilgtermiņā, tātad ITER un, e, un GMS un tā tālāk, tiek nodrošināts. Jo šis projekts tieši ITER projekts galu galā ir tāds, par ko esam uzņēmušies politiskas saistības, tie ir juridiski, tās ir spēkā starptautiskas saistības, kas ir jāpilda. Tāpat laikā mēs, protams, vēlamies rast tādu finansējumu formulu, kas ļautu nodrošināt to, ka gadījum, gadījumā, ja šīs, šīs daumi, un tas, protams, ir nenovēršami, pieauga ārpus noteiktajiem limitiem, tad šādu līdzekļu tērēšana nenotiek uz citu programmu rēķina. Protams, ITER projekts ir ļoti svarīgs, bet tas, protams, ir ilgtermiņa projekts. Un vienlaicīgi taču mēs vēlamies veicināt konkurētspēju, pētniecību arī īstermiņā pā, citās programmās. Un, tā, un tam, protams, ir vajadzīgi līdzekļi. Kāpēc ir vajadzīga kaut kāda veida lūk e, tāds laika sadalījums šeit, un ir zina, jābūt arī zināmai politiskai gribai, tomēr nodrošināt vienotību Eiropas Savienības budžetā. Uz to mēs uzsvērām arī sarunās ar padomu, kad runājam par daudzgadu finanšu plānu. Un tad vēl labākais veids ir šis, lūk, papildu elements, papildus daudzgadu finanšu plānam, kur itar tad būtu atsevišķi ārpus šī daudzgadu finanšu plāna Jeb varbūt tomēr nē, varbūt tas būtu jā, jāatstāja plāna iekšpusē, bet tad jānodrošina, jāizstrādā kaut kāda zināmā, garan, zināmā mērā garantijas, kas ļauj nodrošināt to, ka netiks tā vienkārši līdzekļi pārcelt no citām programmām uz šo programmu, tad, ja tas būs vajadzīgs un kad tas attieks. Un tāpēc mums vajadzīgs pavisam konkrēts priekšlikums. Ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, nu tad tādā gadījumā. Uh, atgādināšu jums ka par šo ļoti svarīgo jautājumu eh, laika darba grafiks mums ir šāds. Tātad. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. marts Un e, ITRE arī jau būs nobalsojis, protams, tas arī viņiem ir ļoti svarīgs, jo galu galā daudzgad finanšu plānā šis punkts varētu nospēlēt diezgan lielu lomu. Līdz ar to mēs varam nonākt pie trešā darba kārtības punkta, un e, lūk, tas tā ir situācija ar daudzgadu finanšu plānu. Raimers Bēga, diemžēl, nevarēja būt klāta, bet šeit ir visi citi referenti. varam, man liekas, diezgan ātri šeit eh, apspries, apspriesties, jo galā esam sekojuši līdz taču visiem šiem notikumiem. Salīdzinājumā ar iepriekš, iepriekšējo informāciju mums ir jāņem šobrīd vērā tas, ka eh, es, ir izveidota kontaktgrupa Šulc, priekšētāja Šulca vadībā, uh, kas tad sekos uzmanīgi līdz šai situācijai, iniciatīvām un tā tālāk, ņems vērā visa informācija, kas tiks saņemta no visām pusēm, un tad tālāk varēs sagatavot, sagatavoties um, procedūrai, kas ir izcinās šeit parlamentu iekšēnē. Es nedēļas sākumā pāris dienas būšu Dublinā, piedalīšos um, ikgadējā Eiropas Savienības budžeta komite, Nacionālo parlamentu budžeta komiteja priekšsēdētāja konferencē. Un tāpēc varēšu tikties lūk ar eh, arī īrijas vicepremjēru un Gilmāru kungu, arī ārlietu ministru. Biju tur jau eh, šonadēļ. Viņš būs, būs arī vispārīgo lietu padomas priekšādātājs, un tāpēc nu, viņam liela loma šeit spēlējama. Uh, arī pieņemot lēmumu un spriežot par visu šo daudzgadu finanšu schēmu. Man bija iespēja iepriekšējā nedēļā arī tikties acs pret aci ar Van Rompuy kungu. Viņš vēlējās man izskaidrot, nu tādā padziļinātā, detalizētā veidā izskaidrot, kā tas, tas viss tā noticis Eiropadomē. padomē Un, eh, un gribēju tad no manis arī dzirdēt, kā tad tikt ar šo problēmu, politisko problēmu galā un nu, kāda tā parlamentā veidojas. Nu, lūk, man bija iespēja. Eh, lūk, tikties, kā es teicu, ar diviem padomus sarunvedējiem no ministru puses un atgādināt viņiem to, ko esam teikuši no sākta gala un ko, diemžēl, no padomas puses neviens nevēlējās dzirdēt. Neviens neņēma to vērā, nesaprata, neklausījās mūsos, nu, jo mēs teicām, ka lūk, taču ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un ar Lisabonas līgumu nav mainīta daudzgad finanšu plāna pieņemšanas procedūra. Diemžēl nē, procedūra mainīt nav. Eiropa padomē jāpieņem uh, šis plāns vienprātīgi, izveidojot savu nostāju, un tad blokā mēs ar vienotu balsojumu to varam pieņemt vai noraidīt ar vairākumu, ar deputātu vairākumu. Bet Lisabonas līgums paredz ko citu. Parlamentam, Eiropas parlamentam ļoti plašas pilnvaras, kas, protams, tiek dalīts arī ar ministru padomu nenoliedzam līdz, līdz koplēmumu procedūras ietvaros. Uh, Un faktiski, nu, mums ir pilnvaras gandrīz visās likumdošanas jomās, visās politikās, kas tiek finansēta ar ES līdzakļiem un arī tajos budžeta jautājumos, kas saistīts ar igadējiem izdevumiem. Koplēmuma procedūra tiek paredzēta. Un, ņemot vērā, ka padoma apzināti ar nolūku ir ignorējusi visu, ši, visu šo domu, tad un, un faktiski virzīsies uz priekšu tieši tāpat, kā tas vienmēr ir bijis. Un ir vienojusies lūk par izdevumu grieztiem konkrētās kategorijās. La, labi, ļoti loģiski, tas jau viss ir um, kārtība, viss kārtībā, bet vienlaicīgi tā ir iedziļinājusies arī konkrētās detaļās par to, kā šie izdevumi tiks sadalīti. It īpaši arī par to, kā notiks nu, šī līdzekļu pārdale pa konkrētām kategorijām un reizēm pat tieši arī, kā notiks līdzekļu sadala pa valstīm. Un tā ir, tas ir tik detalizēts līmenis, ka padomu lūk ieņem jau konkrētu nostāju par tādām lietām, kas tomēr ir simtprocentīgi pakļaujams koplēmumu procedūrai un nevis tikai padoms lēmumam. Un rezultātā, lūk, sastopamies ar nopietnu problēmu. Un, ja salīdzinām šo situāciju ar iepriekš vestajām sarunām, tad, nu, lūk, šobrīd mums ir divas tādas, eh, tādas pretestības punkti, eh, un tie ir, lūk, padu, Eiropadomu un parlaments protams, ir vajadzīga politiska vienošanās budžeta līmenī. Šāda veida konfrontācija, protams, vienmēr ir paspē, pastāvējusi nenoliedzami, bet šoreiz, jāsaka, e, šī situācija ir vēl nopietnāka un asāka, jo padome vēlas samazināt budžetu šogad. Un lūk, uh, Nu, jūs jau zinat šo situāciju. Nu, pilnīgi klasiski politisks lēmums, budžeta lēmums un tā tālāk, bet šobrīd nāk klāt arī institucionālais elements. Šorīt piedalījos sanāksmē, kur tikās parlamenta komiteju priekšsēdētāji. Tātad visi mūsu kolēģi tur bija, un varēja viņiem teikt, AFCO, piemēram, priekšādātājiem un jūrī nu, priekšādātājiem, kas man pilnībā piekrita, ka visi šie 48 lapušu secinājumi, ko sagatavojas Eiropa padome 8. 8. februārī, faktis, eh, faktiski ir ir pilnīgi nepieņemami, jo tas nozīmē, ka padomu vēlas uzņemties pilnīgi absolūtu varu budžeta pieņemšanas ziņā. Protams, ka viņiem ir kaut kādas tiesības noteikt, lūk, kaut kādas griezts un tā tālāk, bet tajā brīdī, kad sākam runāt par līdzekļu eh, samazinājumu, ņemot vērā, ka griezti turklāt arī ir samazināti, tad nevaram tieši tāpat, kā ik gadus esam to darījuši, eh, turpināt rīkoties tieši tāpat. Tas nozīmē, ka gada budžetā manevrēšanas iespējas ir praktiski nulle. Jūs varbūt esat aprēķinājuši, ka balstoties uz uh, griestiem, ko ierosina Eiropa padomu 2014. gadam, jo Eiropa padomas secinājumos uh, ir paredzēts kopumā 960 miljārdi saistība apropriācijas, 908 miljārdi maksājuma apropriācijas kopumā, bet tad ir sadalīts pa gadiem un nākošajam gadam šie saistību apropriācijas būs mazākas par 12 miljārdiem salīdzinot ar 2013. gadu un maksājumu apropriācijām 10 miljārdi mazāk nekā šajā gadā. Tātad vēlēšanu gadā, 2014. gadā, šīs maksājuma apropriācijas uh, budžetā samazināsies par 10 miljārdiem. Un tagad nu, bija izsludināts šis uh, augsmes pakts, un kur tad būs tie līdzekļi, lai to varētu īstenot Eiropā. Tātad Uh, tas ir tāds kā valsts apvērsums attiecībā uz budžeta pilnvarām un arī likumdošanas jomā tas ir valsts apvērsums, jo juridiska analīze, ko sniedza mūsu juridiskais dienests par nodalījumu, kas ietilpst budžeta pilnvarās un kas ietilpst likumdošanas un koplēmumu pilnvarās, liecina par to, ka divas trešdaļas vai trīs ceturdaļas šajā, kas ir ierakstīts šajos secinājumos, patiesībā attiec uz koplēmumu procedūru. Uh, Kipras prezidentūras laikā tika veikt šī analīze, mēs ņēmām to sarunu vešanas kastīti tā saucamo un vienkārši tika iekrāsots tās daļas, kas attiec uz koplēm procedūru un citā krāsā ja, par budžetu un mēs salīdzinājām to ar šiem secinājumiem un šīs attiecība ir tāda pati. Tātad tas nozīmē, ka Eiropā dome grib mums uzspiest savu varu. Bet tas nu it kā nav nekas neparasts, jo padomi rīkojās tā, kā tās priekšgājēji bija rīkojušies. Un mm, to jau mēs esam atkārtojuši mūsu komitejā jau uh, desmitām reižu vispārējo lietu padomē jau 2011. gada oktobrī, un prezidents Šulcs ir vairāk kārt arī to teicis uh, prezidentūra pārstājiem man Rompai kungam, un tikai tagad to sāk sadzirdēt, un mūs sāk ņemt vērā. Un tagad padomu tiešām ir satraukusies par to, kā pado, kā parlaments tagad lems par šiem secinājumiem, ņemot vērā to, ka tagad, un par to mēs runājām ar likumdošanas komiteju pārstāvi vadītājiem un ar politiskām grupām mēs runājam par to, kā mēs organizēsim sarunu procesu parla no parlamenta puses ar uh, divām sadaļām. Tātad šajās sarunās būs divas sadaļas. No vienas puses būs budžeta jautājumi, par ko mēs atbildam, un no otras puses likumdošanas jautājumi. Runājot par likumdošanu, likumdošanas sadaļu, kad es Eiropadomes priekšsēdētājiem un ministram Gilmāram izklāstīju šo analīzi par to, eh, kādi jautājumi attiec uz likumdošanas procedūru, kādi ne. Viņi man teica, nē, nē, mēs par to vispār nerunājām Eiropadomē par šiem aspektiem. Nu, ja tā ir koplēmuma procedūra, tad parlamentam ir jāpilda savas pilnvaras. Un tad es rosināju savus kolēģus likumdošanas komitejās ne, neīstenot pašcenzūru un pilnībā uzņemties savu atbildību un pildīt pilnvaras. Īstenot pilnvaras. Bet tajā brīdī, kad visdārgākās politikas uh, struktūra fondi, lauksaimniecības politika, transporta politika, arī zinātnē un pētniecība. Tad atbilstošās komitejas uh, izmanto savas tiesības iesniegt grozījumus un uh, padomes uh, daļa no noteiktajiem kritērijiem mainīsies. Tātad mainīsies procentuālais īpatsvars un nosacījumi, lai varētu piedalīties uh, programmas īstenošanā, un dalībnieku saraksts programmām var mainīties. Un vēl vairāk man tā šķiet, un, protams, tas nav no mums atkarīgs, bet no likumdošanas komitejām tas ir atkarīgs, tātad parlamentam būs jāraugās uz to, lai summas kas ir paredzētas kādai noteiktai valstī vai reģionam, būtu pamatotas ar ļoti objektīviem, pēc iespējas objektīviem kritērijiem. Jo nacionālajā likumdošanā tradicionāli ir tā, ka ja kāda politika vai atbalsts ir vērsta uz atbalstu kādam sociālam uh, spēlētājiem, reģionām, kaut kam to, kādēļ šis atbalsts tiek sniegts, kāda ir, vai tā ir ekonomiskā vai sociālā situācija, vai tas ir kaut kas steidzami risināms, varbūt, ka situācija ir ļoti grūta šim palīdzības saņēmējam. Ja mēs paskatāmies uz secinājumiem, tad ir ierosināta virkne kritēriju. Tos mēs varam, protams, arī pārskatīt, jo tie nav neapstrīdami. Bet ir arī. Mēs šeit, eh, mūsu sekretariāts sast, sagatavoja dāvanu sarakstu, un tas ir izplatīts jums. Te ir kādi pāris duči šādu dāvanu, naudas summas, kas ir piešķirtas vai nu valstīm atsevišķām, vai atsevišķiem reģioniem, vai nu no viena fonda vai otra fonda, bez nekādiem precizējumiem, kādēļ, kādu iemeslu dēļ šis palīdzības saņēmējs ir izvēlēts, kādēļ šādas summas ir noteiktas un kā šie līdzekļi ir jāizlieto. Protams, ir skaidrs tā, tas vienmēr ir noticis padomēs. Es pēc, nu, tā es viņus nekritizēju, bet uh, tagad ņemot vērā, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums un visi budžeta jautājumi ir jāizlēm atklāti, uh, demokrātiski, pamatoti un mēs visi esam atbildīgi mūsu pilsoņu un nodokļu maksātāju priekšā par to, jo šos, nu, par to, lai šo sarunu rezultāts ir tāds, ko mēs varam izskaidrot un pamatot. Un, ja mēs panākam vienošanos, un to mēs vēlamies panākt līdz nākošajām vēlēšanām, tad uh, savu vērtējumu pēc tam teiks arī mūsu vēlētāji balstojot. Bet tagad iznāk tā ir uh, piešķirts līdzekļi, neviens nezin kāpēc, kādā veidā tas ir izdarīts, ir kaut kāds rezultāts, neviens nezina, kā, kā mēs esam pie šā rezultāta nonākuši, neviens neko nezina, neviens nekam neko nesaka. Līdz ar to mēs šobrīd mainām mainām Eiropas Savienības pārvaldības sistēmu. Līdz šim tā bija starpvaldību sistēma, kuras uh, ietvaros izlēma uh, Savienības uh, jautājums. Tagad pēc Lisabonas līguma mēs speram vienu izšķirošu soli, padarot šo sistēmu gandrīz pilnīgi demokrātisku, pēc iespējas demokrātisku, pēc iespējas atklātu un atbildīgu. Tātad mēs gatavojamies, uh, lai uzsāktu šo divējo sarunu procesu un arī padome tam gatavojas. Runājot par grafiku. Jā, vēl ir divi nezināmie šajā sarežģītajā lietā. Pirmkārt, tātad grafiks. No parlamenta puses mēs Uh, esam gatavojamies atbildēt ar rezolūciju. Tad pieņemam rezolūciju marta plenārsēsijā pēc divām nedēļām. Principā 13. martā ir paredzēts pieņemt šo rezolūciju un grupu, refer, grupu pārstāvi strādā, referents strādā, ir notikušas sanāksmes, tikšanās, nu, uh, no nākamnedēļ jau mu, mēs saņemsim rezolūcijas projektus. Tas nozīmē, ka priekšstādātāja Šulca mērķis, vismaz tā viņš to mums skaidroja, ir, ka šodien pat Dublinā viņš uh, premjerministram Kenijam un uh, komisijas priekšsēdājiem Barozo to arī paskaidro, ka uh, e, mums ir jāmobilizē Eiropas parlaments e, šai kaujai un iespējai uzsākt sarunas jau 13. mārta vakarā. Tātad parlaments nav apmierināts ar secinājumiem. Redzēsim, kā parlaments to formulēs, bet parlaments ir gatavs uzsākt sarunas no 13. marta jau. Nu, padomas puses situācija ir nedaudz amizanta, jo padoma nav gatava. Tā, tā, tā būs vispārējo lietu padome par budžetu, kas lems un par reģionālo komiteju, un pēc tam lauksaimniecības padome par lauksaimniecības jautājumiem lems un tā tālāk. Šis vispārējais ietvars, to iezīmēs vispārējo lietu padome. Uh, un vispārējo lietu padome sanāk nākam pirmdien, bet šīs jautājums nav iekļauts darba kārtībā. Padome nav gatavi kā tehniski vai politiski nav zināms, bet viņi nav gatavi. Tātad patiesībā aprīlī tikai padome apstiprinās sarunu vešanas mandātu Gilmāru kungam. Un tas ir 22. aprīlī. Tas tātad būs pēc diviem mēnešiem praktiski, bet mēs esam jau gatavi. Tātad pirmais jautājums. Tagad kāds tad būs šis grafiks? Var jābūt, ka priekšsēdētājs Šulcs no Dublīnas atgriezīsies, viņam būs vairāk informācijas, viņš precīzāk zinās, kas ir paredzēts. Es tikai jums stāstu, ko šobrīd mēs zinām. Otrais nezināmais. Kas un kādā veidā juridiski politiski izteiks padomes eh, politiskos secinājumus, Eiropadomes politiskos secinājumus par likumdošanas elementiem. Var, protams, teikt no vienas puses, nu tā, tā tie ir tiesību akti, uh, komisijai ir iniciatīvas tiesības, tātad komisijai tas būtu jādara vai nu no jauna uzrakstīt uh, regulas par uh, kohēziju, lauku attīstību un tādiem jautājumiem, vai iesniegt uh, dažus pantus jaunā juridiskā formulējumā. Bet ja tā tas ir, tas nozīmē, ka komisijai būs jāuzņemas uh, atbildība par visu, ko padome ir lēmusi. Ka, jā, Dominiks Rikē jau grib runāt, viņš uh, izklāstīs, kā viņš saskat šo situāciju. Es stāstu par savu redzējumu, kas varbūt nav vienīgais pareizais. Tātad vai nu mēs tagad domājam, ka Eiropa padome ir paudusi savu viedokli, tad tās juristiem un sekretariātām būtu juridiski jāinterpretē šie secinājumi. Un pēc tam viņi e, dos uh, sarunu vešanas instrukcijas mūsu padomes partneriem. Uh, Un pēc tam Eiropas komisija var nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, ņemot vērā jauno ministru padomes nostāju un, un, un, un arī parlamenta sarunu vedēju attieksmi, ņemot vērā un ņemot vērā mūsu grozījumus. Šorīt šīs jautājums vēl nebija izlēmts. Es vakar runāju ar prezidentu Barozo vakaru. Tas nebija izlēmts šorīt, tas arī nav vēl izlēmts. Tātad, kamēr mēs nezināsim, kas ko dara un kas tālāk notiks, tātad, kam ir tiesības pie, izlēmt, kāds būs nākošais solis un kādā veidā šis lēmums tiks pieņemts. Tātad, tik mēs nevaram līdz ar to uh, aizteikties notikumiem priekšā. Jā, tātad tā bija jaunākā informācija, kas ir manā rīcībā. Vai mūsu referenti vēlas kaut ko papildināt, grozīt? Pirms dodu vārdu Dominikam Rikē un citiem kolēģiem, kur lā, lūguši vārdu lūdzu. Pavisam īsi priekšādātāji. Es domāju, ka jūs ļoti labi prezentējāt šo visu situāciju. Man ir eh, radusies problēma, jo man vienkārši ir jābrauc eh, mājās pie vēlētājiem, un man tūlīt lidos lidmašīna projām. Eh, gribēju jums pastāstīt kādu lietu. Mēs pašlaik jau strādājam pie rezolūcijas teksta, un tas šajā pēcpazienā tiks izplatīts visiem kolēģiem. Cerams, ka mēs to pabeigsim, taču es vēlējos vienkārši teikt, ka Mums pavisam skaidri vajadzētu norādīt, ka ar šo rezolūciju mēs piešķiram mandātu sarunām, un šim mandātam ir jābūt ļoti skaidram. Mēs šeit eh, nelēmjam par to, vai mums patīk vai nepatīk padomas secinājumi. To mēs varēsim darīt tikai tad, kad sarunas būs veiksmīgi uzsākušās. Pašreizējā formā eh, secinājumi pie parlamenta nemaz nenokļūs. Es domāju, ka šī rezolūcija runās par mandātu piešķiršanu, tāpēc, ka pašreizējie secinājumi pašreizējā formā bez tālākas sarunu vešanas mm, par tiem nevar balsot. Tātad pašlaik mēs nebalsojam pār vai pret. Dzirdu citās grupās, kolēģis spriež, ka mums tagad eh, par to ir jālemj. Nē, pašlaik mēs par to nelemjam. Es domāju, ka mēs vienkārši piekrītam, ka ir vajadzīgas sarunas ar padomi. Uh, Un, ja mēs vēlamies, lai šīs sarunas būtu nopietnas, tad mandātam ir jābūt ļoti skaidram. Bez šīm sarunām mēs nevarēsim noslēgt šādu vienošanos. Tas bija ļoti svarīgs precizējums, jā, patiešām. Jūs atceraties, ka no juridiskā viedokļa attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu pašu ir trīs dokumenti par vienu ar mums tikai konsultēs, tātad tas ir eh, lēmums par pašu resursiem. Un eh, divi citi svarīgie dokumenti ir tātad daudzgad finanšu schēmas regula, tā ir eh, tabula ar cipariem pa gadiem, un otrs ir da, starp institūciju nolīgums par to, kā šo tabulu izmantot par, par starposmu pārskatu par uh, politisko vienošanos, par uh, finansējumu attīstību, par šiem jautājumiem. Tātad šiem diviem dokumentiem ir nedaudz atšķirīgas pieņemšanas procedūras, bet uh, praktiski tas ir balsojums uh, blokā par vai pret, bet kā Ivailo norādīja, ka tas būs iespējams tikai procedūras noslēgumā, kad mēs būsim veduši sarunas par saturu. Mūsu referenti strādā pie rezolūcijas projekta. Tas būs, šī rezolūcija būs ļoti svarīga, tā būs mūsu sarunu vešanas uh, pilnvaras, un tajā mēs padomē pateiksim, ka šajos secinājumos ir lietas, ko mēs nevaram pieņemt, un ir lietas, uh, ko mēs varam pieņemt. balsojums par šo rezolūciju nenozīmēs, ka tā ir galīgā parlamenta atbilde. Šīs rezolūcijas mērķis nav noslēgts sarunas. Šis, šī rezolūcijas mērķis, kurš pretēji ir uzsākt sarunas nodrošināt sarunu uzsākšanu. Jā, par to jau mēs vakar runājām grupās, un pie tā atgriezīsimies vēl nākamnedēļ grupu sanāksmēs un Strasbūras sesijā. Bet visiem tiem, kam jau ir pieredze sarunu vešanā, zina, ka tā ir ļoti delikāta smalka māksla. Un kā tas ir ilgtermiņa pasākums. plašsaziņas līdzekļi radu, radījuši tādu iespaidu, ka viss jau ir beidzies 8. vai 9. februāra vakarā, jo padomu panāca brīnišķīgu brīnumainu vienošanos un viss. Bet tagad, pateicoties politisko grupu vadītāju kopīgajā paziņojumam presē, uh, izrādījās, ka pastāv arī parlaments un ka šis lēmums tagad jāriti, jāratificē parlamentā un ka parlaments pat varētu noraidīt šo vienošanos. Un, un, un tagad atkal tā ir izskanējis, ka tagad pēc, pēc divām nedēļām parlaments pieņem savu lēmumu un viss būs beigsies, bet tā, būs beidzies, bet tā nebūs. Tas būs ilgtermiņa darbs. Īrijas prezidentūras uh, grafikā uh, ir paredzēts, ka šī galējā vienošanās, galīgā vienošanās varētu būt jūnijā vai jūlijā sagaidāma. Tātad tad jau būs Lietuvas prezidentūra, ja tas ir jūlijas. Tātad plašsaziņas līdzekļiem ir jāsaprot, ka mēs esam uzsākuši ilgstošas sarunas, un arī mums pašiem tas ir jāsaprot, jāsagatavojas uh, šīm sarunām ka šeit ir uh, šajās sarunās iespējami spriedzes brīži, uh, brīži, kad kontakti tiek pārtraukti, tad ir pārdomu posmi, un tad atkal sarunas tiek uzsāktas. Tā ir tā kā tāda lūga dramaturģija šeit pastāv. Un mēs atceramies, kā šīs sarunas notiek par gadskārtējiem budžetiem tad viss tā notiek dažu dienu laikā, viss, viss šī lūga tiek izspēlēta, bet tagad šis process būs daudz garāks un mums tam ir jābūt gataviem. Un tagad vārdus ir lūdzis Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji kungs, gribēju vispirms uzdot jautājumu. Tā man neliek, tas man neliek mieru, un tad uh, izteikšu arī komentāru. Jautājums šāds. Uh, ir tāda, vai ir tāda līnijā, kas nodala, robeža, kas nodala to, kas ietilps daudzgad finanšu schēmā un kas ietilpst likumdošanas pamatā. Šeit ir tāda uh, robeža, tātad, kas ir uh, šie skaitļi augšā, tie visi piedāk pie daudzgad finanšu schēmas un viss tas, kas ir apakšā, tā ir tā likumdošanas bāze. Bet problēma ir tāda, ka ka uh, ir sākušas trialogu, sākušās trialogu sarunas par nākošās daudzgad finanšu schēmas likumdošanas bāzi. Dažkārt ir eh, skaitļi eh, galvā attiecībā uz šo pamatu un dažādi skaļi tiek minēti, bet es gribētu zināt, kas no juridiskā viedokļa attiecas uz daudzgadu finanšu schēmu un kas ir jau uh, iziet ārpus tā un kas jau ir pārkāpums vai uh, ļaunprātīga izmantošana. Tātad daudzgad finanšu schēmā ir uh, uh, definētas kategorijas, piemēram, 1A, un ir uh, noteikts, uh, kāda ir juridiskā bāze un tam tiek pies, pieskaņots kaut kāds skaitlis, teiksim, 30,2 miljārdi, un tad šis skaitlis tiek sadalīts trīs daļās - transports, enerģija, telekomunikācijas, tātad jautāja tas attiec arī uz citiem jautājumiem, kurā brīdī tā vairs nav daudz gadu finanšu schēma un kurā brīdī padomi ir pārsniegusi savus pilnvarus. Iejaucoties uh, likumdošanas pamatā. Man tāds jautājums, tas būtu attiecināms uz virkni tematu. Un komentārs ir tāds Uh, sasaucoties ar jūsu pēdējo piebildi. Komisija var it kā pārņemt savā ziņā padomes secinājumus, izstrādājot likumdošanas priekšlikumu par daudzgadu finanšu schēmas pamatu. Komisija jau ir teikusi, ka tā, tas nav iespējams. Bet ja komisija to varētu, tad tā varētu jau piedāvāt budžeta projektu 2014. gadam. Es domāju, ka arī eh, mūsu re, ēnu referenti un Jensens kundze interesēs par to, vai ir jau eh, gatavots eh, projekts 2014. gadam, balstoties uz daudzgadu finanšu schēmu. Nē, to nevar darīt, jo ir nepieciešama parlamenta piekrišana. Tātad, kas attiec uz kopumu, attiec arī uz daļām. Tas nozīmē, ka nevar vienkārši uh, iesniegt šādus uh, budžeta projektus un grozījumus šajā jautājumā, jo tad tas varētu tikt attiecināts uz visiem jautājumiem. Un es gribētu zināt, uh, kur mēs arī novelkam šo līniju starp daudzgad finanšu schēmas skaitļiem un uh, juridisko bāzi jo pretējā gadījumā mēs uh, uh, veltīgi vai nevajadzīgi vedīsim sarunas ar specifiskām padomēm, piemēram, transporta padomi ar tā, par tādiem jautājumiem, kas mums uh, tiks uzspiesti un kur uh, komisija un parlaments uh, uh būs pieņēmuši šādas uh, nosacījumus, kaut gan tiem tie nebija jāpieņem. Un kura ir tā līnija, ko padome nedrīkst pārkāpt, apspriežot likumdošanas jautājumus. Tas ir ļoti svarīgi. Divas pavisam tādas smalkas piezīmītas. Dominika. Vispirms otro. Domāju, ka tava analīze ir ļoti pareiza, precīza. Nedomāju, ka komisija to var darīt. Un to apstiprina arī fakts, eh, ko, ko tu nu pat teici. Es vakar runāju ar Barozu par šo jautājumu, un arī Žonžānu ģenerāldirektoru, un komisija šobrīd nezina, uz kādas bāzes, uz kāda pamata tad tai gatavot 2014. gada provizorisko budžetu projektu. Un Jāri Jensenei un Monikai Holmajerai šeit nav iespējas vēl neko likt priekšā, nekādus dokumentus likt priekšā 1. maijā, kamēr tas lēmums nav pieņemts. Jo parasti mēs jau maijā sākam sarunas par šo tālāko jautājumu. Nu, šoreiz būs aizkavēšanās. Un tiek nu, uzskatīts, ka nevar gatavot lūk budžetu projektu ne uz vienu, ne uz otru pamatu, ne no parlamenta puses, ne no komisijas puses. Uh, Un nevar ņemt par pamatu šos skaitļus, ko līdzis priekšā, eh, likus priekšā padomu, kamēr parlaments nav pateicis savu viedokli. Nu, ja mēs eh, sāksim sarunas tikai un vienīgi 22. aprīlī, nu tad iedomājieties, cik vēl tālu aizkavēsies viss šis jautājums. Par pirmo jautājumu savukārt runājot. Ir nepieciešams, lai parlaments sniedz pats savu interpretāciju par šiem jautājumiem. Un tas ir jautājums, kas būs jārisina šai kontaktgrupā kopā ar attiecīgiem priekšsādātājiem. Lemjot par to, ko mēs kā parlaments vēlamies. Jo ir skaitļi, kas sadalīti pa kategorijām, apakškategorijām un kas parādās padomas secinājumos, bet arī te vēl ir daudz papildus detaļu. Parasti pie šām detaļām strādā Eiropas komisija, tā nāk klajā ar pirmajiem priekšlikumiem. Bet tā, šis tālākais sadalījums e, ir tāds, ka komisija attops tieši tikpat sarežģītā pro, e, pro, procesā un situācijā, kā nu pat jau tika teikts. Viņi nevar nākt klajā ar detalizētu jaunu priekšlikumu, pamatojoties tikai uz padomus viens sniegtajiem skaitļiem. Un tas savukārt nozīmē, ka mēs, jebkurā gadījumā parlamentā un īpaši budžeta komitejā šeit, e, nu, mums vienā brīdī būs jāspēj jā, vai jābūt spējīgiem pateikt, vai mēs pieņemam summas un tad spriežam tālāk par visu citu, jeb, jeb kā. Nu, piemēram. Parlaments nu, leģitīmi to varētu teikt, un tas būtu tad arī pieņemams no padomas puses, ka, piemēram, viss šis Connecting Europe instruments, eh, nu, mūsu prāt, piemēram, ir eh, ticis aplatīts ar pārāk lieliem budžeta līdzekļu samazinājumiem, nu, pietrūks, nezinu, tur eh, miljardi vai mm, mm, kaut kā tā, un tad tur tas viss lūk ir samazinājums, līdz ar sākotnēji ierosināto mm, skaitu. Nu, un tad. Uh, parlaments, es domāju, visam leģitīmi var par to izteikties, un es nedomāju, ka tam vajadzētu redzīt tādu kategorisku nē, tad tādā gadījumā noraidījumu. Bet, nu, tam atkal ir vajadzīga kaut kāda veida sarunas mūsu pašu vidū jau. Vai, piemēram, miterlīdzekļu te ir iekšā transportam, jeb nē. Un tas savukārt nozīmē, ka mums arī iekšēji parlamentā būs jāizteno sarunas Un līdz ar to vienā brīdī, tad, kad saņemsim lūk vairāk kaut kādus apliecinājumus par skaitļu līmeni, nu tad mums pašiem jāsāk sarunas savā starpā. Jā, e, Dominika, pēdējais, pēdējais jautājums. Vai mēs varam iedomāties situāciju, kad sarunas par kopējo e, daudzgad finanšu schēmu ieilgst? jo, lūk, šī juridiskā bāze ir tas, par ko mēs spridīsim, spriedīsim, mēs nevarēsim vienoties par detaļām, vai mēs, vai mēs varam dot kaut kādu daļēju jāvārdu, lai tas process varētu turpināties. Jo gal galā tas taču ir vienots kopums, vai ne tā? Ir šī juridiskā, jeb likumdošanas bāze. Ir svarīgs jautājums, varbūt viņi nemaz nevēlēsies, padomu nevēlēsies par to turpināt runāt. Mēs varam nonākt pie situācijas, eh, kas faktiski būs tāds pilnīgs strupceļš, gan vienā, gan otrā ziņā. Un tā patiešām ir nopietna problēma. Es domāju, ka ir jābūt kaut kādam veidam, kā pasaka, kur beidz šī e, eh, daudzgad finanšu plāna juridiskā definīcija un kur sāks pārējais darbs jo vismaz jādod tālāk, tālāks pamats darbam, darba turpināšanai. Jā, tā taisnība, turpina priekšādātājs, būs patiešām uh, viena nopietna problēma. I, piemēram, tajos gadījumos, kad padomas lēmums pilnībā atšķirsies no parlamenta lēmuma par, par konkrētām, piemēram, budžeta pozīcijām. Nu, piemēram, lauku attī, attīstība. Uh, Nu, par pārējiem jautājumiem redzēsim, kā ar kādu ritmu, kādu ātrumu, tempu virzīsies uz priekšu šīs sarunas, jo ir, protams, ļoti svarīgas budžeta pozīcijas, bet tā kā, nu, izskatās, ka padome arī jau kavēsies, tad viss savukārt, kas, kam vajadzētu izrietēt no šī pieņemtā lēmuma, arī aizkavēsies. Un tad līdz ar to eh, tas viss varēs stāties spēkā tikai vienīgi 15. gadā. Citos Eh, kas attiec uz visu citu, nu, tad nu, mēs apmēram zināsim, kādi ir tie aptuvenie skaitļi, lielumi. Redzēsim, cik ātri iznās uz priekšu sarunas par likumdošanas bāzi, vai mums izdosies tās pabeigt vai nē. Ja nē, tad lūk, mēs varēsim teikt, nepieciešams finalizēt šo likumdošanas daļu ar kaut kādiem minimāliem skaitļiem Un tad? Pēc tam tad varēs vēl tur kaut ko pieminēt, piemetināt. Un tāpēc es teicu, tās būs ļoti sarežģīta transakcija, tas būs tos ļoti grūti šo projektu vadīt, jo ir jāpārliecinās, ka mēs īstenojam sarunas paralēli gan par budžetu, gan par likumdošanas daļu Un, ja ir viena no šīm sarundaļām, kas virzās priekšā ātrāk nekā otra, tad nedrīkstam e, to kavēt, bremzēt, tāpēc, ka otra sadaļu, saruna sadaļa nevirzas priekš tik ātri. Un, piemēram, nu, tā, lai varētu tad sākties tālāk 2014. gada budžeta plānošana, e, attiecīgās visas šīs e, procedūras detaļas un tā tālāk tā lai 14. gadā šāds budžets jau varētu tad stāties spēkā, varētu tikt pieņemts. Pat tajā gadījumā, ja, piemēram, kohēzijas uh, budžeta līdzekļu sadalījums savukārt otrajā likumdošanas sarunu sadaļā vēl nebūs pilnībā izlemts. Un tāpēc ir vajadzīgi, protams, kaut kādi skaitļi, jā, bet, nu, ņemot vērā šos 8. februāra apmērus, nu, mēs redzam, kas tas apmēram varētu būt. Bet nedrīkstam, nedrīkstam aizskavēt to, ka nonākam pie vienošanās un nevaram pēc tam to neīstenot, tāpēc, ka otra daļa vēl nav izlemta. Tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Bet tā tas ir jādara. Ārkārtīgi delikāti, uzmanīgi un ņemot vērā, ka tā kā Ehm, tieši tā kā Dominiks Rikai teica, būs vajadzīgs arī iekšējās sarunas mūsu pašu starpā par tālākām detaļām. Alfonsī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribēju norādīt, ka mūsu grupa ļoti ies iestājās vai atbalstīja šo parlamenta procedūru, un Mārtiņš Šulcs pārstāvēja Eiropas parlamentu, un mēs uzskatām, ka mums ir jāīsteno pēctecība šai nostajā, nostājā, un parlamentam nevajadzētu radīt tādu iespaidu, uh, ka mēs tā kā tāds zvirbulītis nobīstamies no pirmā pērkona un zibens spēriena jau uh, sarunu procesa sākumā. Un tādēļ mēs vēlamies, lai tiktu pieņemta rezolūcija, mēs uh, vēlamies to uh, piedalīties šai darbā un iet, virzīties kopā uz priekšu, un pat ja dažas lietas varētu būt pieņemams, teiksim, lit Lietuvai, Slovenijai, Francijai vai apvienotai karalistei, tad mēs uzskatām, ka tās ir praktiski nepieņemamas Eiropai kopumā, un Eiropas parlamentam ir jādefinē, kas ir pieņemams Eiropai kopumā, nevis katrai valstī atsevišķi. Runājot par sarunu saturu, ir trīs uh, punkti, kas ir savstarpēji saistīti tātad konverģences starp uh, saistību un maksājumu apropriācijām, tālāk um, elastība un starposmu pārskats. Kā, kā par to vispār var runāt, ja šie maksājumi un saistību uh, saistība apropriācija apjomi ir tik atšķirīgi. Mēs nekād nevarēsim būt apmierināti ar elastību, ja būs tik lielas atšķirības, jo tad jau nekādas elastības patiesībā nav. Tātad, ja šādas elastības nav, tad būtu bezatbildīgi teikt, ka mēs esam apmierināti un arī jāizdara secinājumi. Tātad e, ir jārunā par konverģenci starp um, saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām. Tālāk. Mēs mūsu grupā vēlamies, lai šai rezolūcijā tiktu iekļaut arī tas, ka jāizstāv parlamenta definētās prioritātes. Ir jāpiemin uh, šajā sarunu mandātā nepieciešamība ievērojami palielināt kategorijas 1A finansējumu ceturto kategoriju un Eiropas attīstības fonda finansējumu. Ja mēs uh, par 24 miljārdiem samazinām finansējumu programmām, kas veido Eiropas dvēseli, tādām kā Erasmus un citām, kas palīdz apvienot Eiropu. Tātad šeit 24% ir samazinājums. Tas nozīmē, ka mēs atbalstām atpakaļgaitu Eiropas uh, integrācijas procesā. Uh, Mēs nevaram to pieņemt, un tādēļ sarunu vešanas pilnvarās ir jānorāda, ka mēs pieprasām ievērojamu finansējumu palielinājumu uh, rubrik, uh, kategorijā 1A, 4 un, un vēl uh, citās šādās uh, kategorijās, un mēs nevaram pieļaut, ka, ka šie uh, finansējums tiek samazināts par 15-20% arī ārējās darbības dienestam, kā tagad uh, tik ievērojams samazinājums jau pirmajā uh, gadā jaunajā finanšu schēmā. Un tādēļ es domāju, ka mums ir skaidri jārunā Eiropai vienā balsī, un tad arī sabiedriskā doma mūs saklausīs. Paldies! Jā, tas tiešām bija izcili, izcili pateikts. Es klausos ar vienu zaļu ausi jūsu teiktajā. Bet mana grupa laikam neklausās, bet ceru, ka, jū, ka viņi aizstāvēs jūsu tādu pašu viedokli. Pirms Eiropadomes eh, šajā darba fāzē mūsu prezidents Barozo tā diezgan uh, labi pateica. Uh, ar kategoriju 1A mums uh, neveicas tādēļ, ka pie sarunu galda nesēž vēlētāji. Jā, tātad kas tad domā par nākotni šajā situācijā? Par nākotni domā parlaments, jo parlaments runā vēlētāju vārdā. Džordžs Lājens, viceprezidents. Paldies, priekšādātāji. Es teikšos pavisam, pavisam īsi. Jautājums, ko gribēju uzdot, attiecas uz procedūru, kādu mēs pielietosim šajā jautājumā, proti uh, lēma pieņemšana par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, Apvienotajā karalistē un arī citās valstīs uh, plašsaziņas līdzekļi saka, ka parlaments varētu izmantot uh, aizklāto balsošanu, tad, kad būs runa par galīgo lēmumu akceptēt vai noraidīt eh, daudzgadu finanšu schēmu. Ja tā būtu, tad es domāju, tas kaitētu parlamenta tēlam. Es nezinu, vai šī ideja nāk no parlamentā, vai šis stāsts eh, ir eh, ar pamatu, taču tad, kad mēs spriedām par šo jautājumu vakar mūsu politiskajā grupā, tad mēs jutām, ka Mums vajadzētu ļoti skaidri norādīt, ka aizklātā balsošana netiks lietota. Šis iespējams būs pats svarīgākais balsojums. Eiropas parlamentā, protams, mēs pieņemsim lēmumu par budžetu nākamajiem septiņiem gadiem. Es ceru, ka politiskās grupas šeit budžeta komitejā varēs skaidri norādīt, ka arī tās ir pret šo ideju. Tādējādi mēs varētu uzreiz uh, Eh, nogriezt iedīglī šīs spekulācijas plašsaziņas līdzekļos par to, kādā veidā parlaments balsos. Galu galā tas ir pats svarīgākais balsojums, tas te ir rodās jautājums, vai mēs, mums izdosies panākt labāku budžetu nākamajiem septiņiem gadiem. Tagad es klausījos ar savu kreiso ausi, kas ir liberālā auss un ar labo, kas ir demokrātiskā balss tajā, ko, te, eh, auss tajā, ko teica George Lyons, jā, un man tiešām jāsaka Džordžam taisnību. Un vēl vairāk. Es cenšos panākt, un mēs panāksim no padomes un komisijas pilnīgu atklātību un visas informācijas atklāšanu par reālajiem skaitļiem, par kuriem tika vestas sarunas un pie kādiem skaitļiem viņi ir nonākuši. Ja viņi uzskata, ka viņi var slēpt informāciju, tad mums ir jābūt, mums ir pienākums būt pilnīgi atklātiem. Nākošu gadu notiks vēlēšanas un kurš no mums varētu uzdrošināties stāties vēlētāju priekšā un teikt, balsojiet par mani, es esmu atbildīgs cilvēks, un, un ko es esmu izdarījis uh, savā pilnvaru termiņa laikā. Un visvarīgākais lēmums šajā pilnvar termiņā, uh, domājot par septiņiem turpmākajiem gadiem, par finansējumu šiem gadiem, un es neteikšu, kā es balsoju, to jūs nekad neuzzināsiet, to es varbūt ierakstīšu savos memoāros kādreiz. Mums ir jābūt spējīgiem uzņemties atbildību. Tas ir izšķiroši svarīgi. Un es domāju, ka šī ideja, kas kādreiz izskanēja, lai, nu tā, eh, draudētu, tad tas ir tāds koka zobens patiesībā, un tā, tā nav efektīva. Tehnika mēs varam rīkoties labāk, un visam ir jābūt atklātam, un tādēļ man tagad jāsaka tas, ko man vajadzēja jau iepriekš pateikt, esmu nosūtījis jums kopijas no manas uh, sarakstas diezgan dīvainas ar prezidentu Van Rompuju un ar prezidentu Barozo. Šī sarakste bija saistīta ar to faktu, ka 27. galvaspilsētās izskanējušie komentāri par uh, februāra Eiropadomas rezultātiem bija ļoti uh, jūsmīgi Visi bija apmierināti, katrs premjerministrs eh, savā valstī skaidroja, ka, protams, Eiropas Savienības budžets samazinās, bet ka šai valstī, savai valstī viņš ir panācis triumfu, un vēl pārsteidzošāk bija tas, kā tika nosaukti skaitļi, ko katra valsts dabūs. Un eh, man vakar eh, iznāca tā jāsaka padomes prezidentūrai, jā, es pilnīgi piekrītu ar tām pārskatām par Eiropa padomas rezultātiem, ko sniedz katrs premjērministrs. Un, kad es saskaitu visus šo skaitļus, šī summa pārsniedz 1000 miljārdus, nevis 960. Un nezinu, kā šos miljārdus tad finansēs, ja mēs skatāmies nacionālās iemaksas, visas tās samazinās ļoti labi. Bet ir kaut kas dīvains šai situācijā. Es neapšaubu premjerministru godīgumu un uh, viņu saņemtās informācijas kvalitāti. Viņi vienmēr ir ļoti labi informēti un uh, sniedz šo informāciju vēlētājiem. Un ir kā tad kāda informācija, kas mums nav pieejama un mums tā ir nepieciešama. Un tagad jūs varat lasīt šīs atbildes, uh, Uh, Eiropas komisijas prezidents uh, saka, man šo skaitļu nav manā rīcībā, uh, jautājiet Eiropādomē un Eiropādomas priekšsēdētājs patiesībā sakot viņa kabineta uh, direkt, uh, direktors saka, nē, nē, mūsu rīcībā šādu skaitļu nav, par to ir atbildīga komisija. Mūsu referentiem ir šie skaitļi nepieciešami, lai viņi varētu strādāt. Mums ir jāzina precīzi, Eh, kādi ir šie skaitļi katrai politikai, katrai valstī, pie kā padomi ir nonākusi, lai mēs varētu salīdzināt uh, situāciju, kāda tā ir tagad, kāda bija iepriekš. Tātad parlamentam ir jābūt pilnīgi uh, eh, nevainojumam atklātības ziņā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos komentēt tieši šo punktu. Pārējie punkti, kas arī man bija svarīgi, jau ir tikuši apspriesti. Protams, padoms rezultāti bija absolūti skandalozi. Pašlaik ir tāds laiks, kad mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, mums ir vajadzīgs arī lielāks budžets, taču padoma vienkārši visu apgrieza. Bet par to es nemaz eh, tagad nevēlējos runāt. Vēlējos eh, koncentrēties uz eh, jautājumiem, uh, kurus tikko pieminēja priekšsēdētājs Lamasūrs. Šeit ir runa par to, ka mēs neredzam īstos skaitļus. Es viņam pilnībā piekrītu, uh, tad, kad viņš teica, ka vienu dienu pēc padomis visi valstu un valdību vadītāji atgriezās uh, savās valstīs, sakot, ka ir uzvarējuši, ka ir ieguvuši izcilu uzvaru savai valstī. Nu, tik daudz uzvaru vienlaicīgi. Uzreiz parādās jautājums, kas tad no tā visa iznāks? Šķiet, ka valstu un valdību vadītāji visi domā, ka ir uzvarējuši, visi ir apmierināti, un visi vienprātīgi nobalsoja par priekšlikumu. Mani uztrauc tas, kā tas ir iespējams, ka nec padoma, nec komisija uh, neiesniedz Eiropas parlamentam datus, skaitļus, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs saprastu šo budžetu, jo budžetam taču ir jābūt uh, izaugsmas virzītāj spēkam. Balstoties uz līgumiem un ņemot vērā caurzmības nosacījumus, es domāju, ka ir absolūti nesaprotami, kāpēc Eiropas parlaments uh, nav uh, saņēmis visus datus. Es domāju, ka tas nav akceptējami, ka šāda informācija nav iesniegta. Lambisur kunga nosūtītā vēstule ir atbilstoša. Es domāju, ka šī situācija ir nepieņemama. Eiropas parlamentam ir viss tiesības tikt informētam. Parlaments galu galā ir partneris koplēmumā un uh, pieņem uh, lēmumus budžeta jautājumos. Tas bija tas, ko es šodien vēlējos teikt. Es uzskatu, ka tas, kas notika padomē, nebija dažādu valstu tikšanās. Šeit eh, bija runa vienkārši par dažādām divpusējām sanāksmēm, šo divpusējo sanāksmju kopsumma. Un Vadrompēkungs centās šeit savākt kaut ko kopā no šīm divpusējām vienošanām. Un tieši tāpēc arī tik daudzas valstis bija apmierinātas. Bet eh, galu galā šis projekts varētu kaitēt visai Eiropai, jo īpaši solidaritātei Eiropā. Priekšsēdētāji, es ļoti atvainojos, ka mēs pašlaik, eh, man patiešām ir žēl, ka mēs eh, nediskutējam par neko jaunu. Eh, rītdien man ir jābūt desmitot citā sanāksmē, man ir sešas stundas vēl jābrauc ar auto. Varbūt mēs varētu virzīties uz priekšu ātrāk. Labi, Inga, paldies, paldies par šo komentāru. Jums šķiet, ka mēs šeit runājam par kaut kādu otršķirīgu tematu, un nu taču nē vēl Klūtas kungs, pēc tam mēs pārēsim tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tas heißt, ich darf nochmal außerhalb der Tagesordnung reden. Tad es varu runāt par kaut ko citu, kas nav darba kārtībā. Nē, nē, protams, es vēlējos runāt par tematu. Tas, kas man rāda bažas, ir tas, kas eh, notiek Vācijā. Pašlaik plašsaziņas līdzekļos Vācijā tiek runāts par to, ka tas, kas ir ticis sasniegts padomē, ir izcels kompromiss un to noteikti vajadzētu atbalstīt. Jā, mēs par to visu ļoti labi zinām, mēs par to diskutējam, un mēs saprotam, ka tā nebūtu nav. Man šķiet, ka mm, daudzi pilsoņi arī mums piekristu, ja viņiem būtu šī informācija. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, kādā veidā tad tiek informēti pilsoņi par to, kas e, īstenībā notiek padomē. Protams, tas ir tāds sarešķīts temats, bet es domāju, ka tas ir pietiekami svarīgs jautājums, mums vajadzētu padomāt, kādas ir mūsu attiecības ar mēdījiem. Es jau runāju ar daudzgad finanšu schēmas kontaktgrupu, un, ja ir runa par šiem um, budžeta jautājumiem, par detalizētu šo jautājumu apspriešanu, tad uh, mums vajadzētu arī padomāt, vai daudzgad finanšu schēmu nevajadzētu saīstināt uz pieciem gadiem, jo pretējā gadījumā daudzgad finanšu schēma var uh, izgāzties ar šo mandātu vienam uh, likumdošanas periodam. Uh, Es domāju, ka mums ir tiesības spriest par budžetu, un tas ir viens no galvenajām tiesībām jebkurā parlamentā. Septiņu gadu finanšu schēma uh, saskaras ar tādu problēmu, ka uh, nākamais sasaukums īstenībā nevar uh, pieņemt lēmumus par uh, šādiem jautājumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt uh, padomāt par šādiem jautājumiem un iekļaut šādu punktu arī mūsu kopējās sarunās ar padomi. Paldies! Labi. Nu tā tad līdz ar to esam apskatījuši šo uh, punktu par pašreizējo situāciju sarunu gatavošanas posmā. Lūk, visi šīs niecas esam apsprieduši par to, kā arī norisināsies procedūra. Tad ierosinījums tālāk pāriet pie septītā darba kārtības punkta. Tā, kā es teicu, tā ir kopēja prezentācija, nu, kopīgs nieka informācija. Uh, par sadarbības nolīgumu starp komisiju un EIB, jeb Eiropas investīciju banku, par projektu obligāciju riska dalīšanas instrumentu galvenajiem noteikumiem, nosacījumiem un procedūrām. Tātad projektu obligācijas. Šeit ir pie mums ieradies ģenerāldirektors. Tomas Grasmis, jā, viņš mūs pagodinās ar savu klātbūtni. Paldies viņam par to. Un arī Niks Dženets, kas ir EIB eh, pārstāvs pie jauniem produktiem jūs strādājat. Jā, abi divi jūs esat eh, eh, laipni gaidīt šeit. Nu, tad jums vārds, kurš pirmais no jums runās? Dženet kungs, nu, pavisam izsūt, ja? Thank you very much indeed. Uh, uh Lielas paldies. Liels paldies, ka devāt mums iespēju prezentēt jums eh, sadarbības eh, nolīgumu starp eh, Eiropas komisiju un banku par pilotu fāzi šajā mm, projekta obligāciju iniciatīvā. Es vēlētos norādīt, ka Hoira kungs ar mani šodien uh, kontaktējās, lai es jums nodotu viņa atvainošanos. Viņš tie, tiešām ir smagi saslimis un tāpēc uh, atvainojas, ka nevarēja būt šeit klāt. Centīšos izteikties pavisam īsi. Uh, Es domāju, ka šīs eh, komitejas deputāti ļoti labi zina šo loģiku un argumentāciju, eh, kas ir eh, aiz projektu obligāciju iniciatīvas. Ir jānodrošina infrastruktūras finansējums nākamajā programmēšanas periodā, un to zina visi, to nevajag vairāk kārt atkārtot. Tāpat arī ir skaidrs, ka uh, paļaušanās uz publisko finansējumu, diemžēl, nevar notikt. Publiskais finansējums nav tik liels, Tāpat arī ir jādomā par privātu finansētu infrastruktūru, kas pēdējo gadu laikā ir pieaugusi. Um, bankas, tiemžēl, to vairs nevēlas finansēt, tāpēc, ka bankām ir jāmaina pašām sava struktūra. Es domāju, ka ir vairāk komentētā infrastruktūra tirgu, kas uh, piekrīt, visi piekrīt tam, ka kapitāla tirgi apdrošināšanas uzņēmumi, um, kapitāla fondi, um, dažādi uzņēmumi ir dabiskais finansējums ilgtermiņa infrastruktūrai. Dabiskais finansējums tāpēc, ka ilgtermiņa ekonomiskā infrastruktūra ar šādām relatīvi stabilām um, skaidrās naudas plūsmām, kas ir piesaistītas indeksiem, ir tāds ļoti labs ieguldījums šīm institūcijām institūcijām ar ilgtermiņa pienākumiem. Tātad visi tam var piekrist. Otrais punkts, kam visi var piekrist, ir, ka pašlaik nekas tam līdzīgs nenotiek. Tas vienkārši nenotiek, un iemesls tam ir tāds, ka investīcija projekti, kas atrodas uz tādām kā robežām, pašlaik nenodrošina uh, peļņu uh, kapitāla tirgus spēlētājiem. Uh, par ko mēs šeit runājam projektu obligāciju iniciatīvā, ir tas, ka šis instruments ir ar ļoti lieliem mērķiem, un tā galvenie mērķi ir palielināt pievilcīgumu šīm infrastruktūrām kapitāla spē, tirgu spēlētāju acīs, tā lai viņi varētu palielināt savu dabisko lomu šīs infrastruktūras finansēšanā. PBI, ja projekta obligāciju iniciatīvas mērķis ir paplašināt kapitāla tirgus, kā ilgtermiņa infrastruktūru projektus. Tad, tad eh, te ir TNT tīkli paredzēti, TN enerģētikas tīkli un arī telekomunikāciju uh, nozarēs tādas kā platjoslas internets. Instruments, ko mēs esam sagatavojuši, balstās uz esošajiem instrumentiem, kas jau ir izmēģināti un pārbaudīti banku institūcijās, un tāpat arī uh, tad tas ir balstīts uz ierobežot Eiropas Savienības budžeta ieguldījumi. Sadarbības nolīgums pilota posmam uh, projekta obligācija iniciatīvai ir veidots, lai izmainītu un galu galā arī sagatavotu šādu plašāku iniciatīvu, kas varētu sākt darboties pēc 2014. gada. Tas ir balstīts, kā jūs zināt, uz visai ierobežotu Eiropas Savienības finansējumu. 230 miljoni Eiropas Savienības eh, budžeta finansējuma ir piešķirti, bet tāpat eh, tas nodrošināts ļoti svarīgu virošanas ietekmi. Tas varētu nodrošināt pat līdz 4,4 miljārdiem infrastruktūras investīciju. Kāds, kāda ir šīs virošanas ietekme? Pats svarīgākais ir šī portfeļa pirm, PFLP pieeja, pirmo zaudējumu pieeja. Šis modelis darbojas tādā veidā, ka komisijas ieguldījums šie 230 miljoni eiro darbojas kā uh, pirmais zaudējums, tātad pirmais risks portfelī, kurā ir uh, projekti, kurus uh, banka uzsāks. Un šī kombinācija, kad tiek nodrošināta portfeļa efektivitāte un tiek nodrošināta arī riska sadalīšana, un arī eh, tas, ka komisijas ieguldījums darbojas kā mm, pirmais zaudējums, ļaus nodrošināt eh, komisijai pēļņu no šiem 230 miljoniem, ko tā ir ieguldījusi. Tas darbojas šādā veidā. Banka projektiem nodrošina papildu atbalstu subordināta parāda veidā. Eiropas Investīciju banka piešķir papildu daļu no šī subordinētā parāda neskatoties uz to, kas jau ir pieejams šo projektu ietveros, un tas darbojas kā papildu aizsardzība uh, galvenajiem uh, parādniekiem. Tas nozīmē, ka projekta uzņēmumi, kas uh, aizņemas šajās struktūrās, pēc tam var izdot uh, obligācijas ar labāku pēļņu, tādu, kas ir pievilcīgi tirgus spēlētājiem. Pavisam īsi par projektiem pilotu posmā. Šis pilotu posms uzsākās jau uh, pagājušā gada novembrī, tad mēs parakstījām sadarbības nolīgumu. Pilota posmā mēs plānojām atbalstīt apmēram 5 līdz 10 projektus, protams, liekot uzsvaru uz uh, šādiem projektiem, ņemot vērā to, ka mums ir ierobežots laiks šajā posmā, kad tiek iesniegti projektu piedāvājumi. Esam jau pārunājuši ļoti daudzus projektus. Šis saraksts, protams, nav izsmelts. Tie runa par diviem projektiem Beļģijā, Vācijā, Liel Lielbritānijā. Tāpat arī mēs gaidām, ka uh, pirmais projekts tiks pabeigts jau uh, šī gada pirmajā uh, trimestrī. Ir skaidrs, ka mums ir ļoti daudz projektu, kas vēlas pieteikties eh, šajā posmā, un katru gada ceturksni būs jauni projekti. Protams, eh, pašlaik šis projekts ir tikai uzsākts, tas ir pats sākuma posms, bet uh, reakcija ir bijusi visnotaļ pozitīva, pirmkārt no reitinga aģentūrām. Šeit slaidā jūs redzat vairākus citātus no reitinga aģentūrām par mūsu obligāciju iniciatīvu, tad trīs reitinga aģentūras Moody's, S&P un Fitch. Visas šīs reitinga aģentūras um, apgalvo, ka tehnoloģija, kādu esam piemērojuši, patiešām uh, varēs ļaut mums paaugstināt reitingus, ko mēs esam arī plānojuši darīt. Tāpat arī mēs vēlamies saņemt atbalstu no dažādām institūcijām, no valsts iepirkuma iestādēm un tā tālāk. Ir skaidrs, ka iesaistītajām pusēm vajag nodrošināt pārmaiņas, tāpat arī ir jāizmaina uh, iepirkuma iestāžu pieeja un arī ir jādomā par izmaiņām sponsoru struktūrā. Bet ir skaidrs, ka uh, lielākā daļa no šīm iestādēm un arī no sponsoriem uzskata, ka šī iniciatīva ir pietiekami pievilcīga, lai iepirkums procesi tiktu mainīti un no sponsoru puses, lai um, tiktu piešķirts vajadzīgais laiks un arī no apmaksātas izmaksas, kas ir saistītas ar dažādu reitingu nomaiņu. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka pilotu posms jau ir uzsācies. Es domāju, ka tas ir pietiekami veiksmīgi ieviests, eh, tirgu izpratnē par eh, šo projektu ļoti laba, tāpat arī tehnoloģijas tagad tiek izmēģinātas eh, reālos projektos, trīs nozarēs, dalībnieki tirgu ir pozitīvi reaģējuši, un no reitinga aģentūrām ir saņemta pavisam skaidra atbilde, ka reitingu uzlabošana visticamāk arī tiks sasniegta. Pirmajā posmā, protams, ļoti svarīgs punkts būs eh, pirmā projekta parakstīšana, un tas notiks eh, šī gada pirmajā pusē. Es domāju, ka tas norādīs uz to, ka esam ļoti konkurētspējīgi un varam darboties kā labi infrastruktūras finansētāji kapitāla tirgos. Cerams, ka tādējādi mēs varēsim uh, nodrošināt pārēju uz arvien jaunākām obligāciju iniciatīvām un arvien vairāk šādu iniciatīvu parādīsies infrastruktūra tirgū. Lielas paldies. Tagad došu vārdu uh, savam līdzdarbiniekam. Lielas paldies. Es vēlētos uh, likt uzsveru uz sadarbību, kā, sadarbības nolīgumu, kas ir noslīgts ar EIB. Šeit ir uh, runa par dažādiem juridiskiem dokumentiem, uz kuriem balstās līgums. Tātad pirmkārtām šis tiesiskais pamats, finanšu regula, jaunā finanšu regula, kas parasti tiek piemērota finanšu instrumentiem sākot no 2014. gada 1. janvāra, bet šis sadarbības nolīgums, ko esam parakstījuši ar EIB pagājušajā gadā novembrī, atbilst jau jaunās finanšu regulas pāntiem. Tas nozīmē, ka Mēs eh, jau sagaidām to, kas notiks nākotnē. Tāpat arī mums ir dažādas vadlīnijas konkrētām nozarēm, kas ļauj mums noteikt, eh, kuri projekti ir tiesīgi saņemt eh, finanšu ieguldījumu no projektu obligāciju iniciatīvas. Tas nozīmē, ka esam darbojušies proaktīvi, esam centušies šajā sadarbības nolīgumā iestrādāt visus elementus, kas ir paredzēti finanšu regulā kā nākotnes nosacījumi. Tā kā laika nav daudz, es eh, vienkārši paskaidrošu, kādi ir galvenie projekta obligācijas iniciatīvas mērķi. Jūs jau noteikti ar tiem esat iepazinušies, tāpēc, ka parlaments bija viens no projekta obligācijas iniciatīvas atbalstītājiem. Ja ir runa par budžetu pārvaldību, tad pilotu posmā mums bija jānodrošina divas procedūras. Kā jūs zinat, finanšu resursi nāk no TNT budžeta, Tie ir, tā ir lielākā daļa no resursiem. Un pavisam neliels ieguldījums nāk no TNE un no IC, un IKT budžeta. Tāpat, um, ja runa par šīm pēdējiem ieguldījumiem TNE un IKT, tad 2013. gadā ir um, paredzētas gan saistības, gan maksājumi. Mūsu galvenais ieguldījums ir nepieļaut, ka paliek tādi budžeta resursi, kas netiek izmantoti. Mums ir tikai neliels sākotnējais maksājums, un pēc tam eh, šīs saistības tiks izmaksātas tad, kad mm, būs nodrošināti pāraksti. Tātad esam izvairījušies no tā, ka TNT pieprasa resursus, un beigās šie resursi netiek izmantoti un stāv kaut kur kontos. Mums nācās uh, nodrošināt atsevišķu apakškontu katrai budžeta poz pozīcijai. Jūs jau kā budžeta iestāde zināt, kādi m, mm, finanšu līdzekļi tiek izmantoti transportam, enerģijai un tā tālāk. Līdz ar to m, mm, tas visu mazliet sarežģīja, bet eh, tas nodrošina mums saprātīgu finanšu pārvaldību. Mums ir atsevišķas eh, budžeta pozīcijas, un mēs ļausim arī zaudējumus uh, skaidri sadalīt, pateikt, no kurienes nāk šie zaudējumi. Nākamais punkts. Esam izveidojuši īpašas uh, procedūras, lai apstiprinātu projektus, uh, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu. Ir skaidrs, ka komisija ir atbildīga par šo politiku, savukārt banka uh, tik līdz eh, šī politika ir noteikta, banka ir atbildīga par finansiālajām un tehniskajām īpatnībām, kādas piemīt katram projektam. Un bankas tad arī izvēlas projektus um, šajā tiesīgo projektu portfelī. Tad, tad tiek noteikti fakti katrai politikas jomai, tos apstiprina komisija, un Pēc tam EIB ir jāpārbauda, vai projekti atbilst visiem uh, atbilstības kritērijiem, ko ir noteikusi komisija. Par risku dalīšanu pilotu posmā, kā jau Dženet kungs teica, mēs sēdzam pirmos zaudējumus līdz konkrētiem potenciāliem zaudējumiem. Bet, protams, mēs vēlējāmies arī sadalīt šīs intereses, vēlējāmies nodrošināt, lai Eiropas Investīciju banka uh, skaidri noteiktu, kāds ir šis finansiālais risks. Tieši tāpēc mēs uh, sēdzam 95% no šiem pirmiem zaudējumiem un EIB sēdz 5%. Tādā veidā mēs nodrošināsim, ka viņi e, mūsu resursus pārvalda tikpat labi kā savus resursus. Un tāpat arī plus IB sēdz visus pārpalikušos riskus katrā uh, projektu portfelī. Tas atbilst saprātīgai finanšu pārvaldībai un atbilst arī principiem, kādi ir noteikti jaunajā finanšu regulā jauniem finanšu instrumentiem pēc 2014. gada. Ir vairāki līguma nosacījumi, kas attiecas uz pārvaldību, uh, uz izmaksām, um, pāredzamību un izbeigšanas nosacījumi. Ja runa par pārvaldību, mums ir uh, proje projekta vadības komiteja, kur ir pārstāvēta komisija un EIB, un kas cenšas nodrošināt ietvaru, nodrošināt pareizās darbības, ja nav kaut kas paveikts vai arī ir jāatrisina kādas problēmas. Tāpat ir paredzēti autokorekcijas mehānismi. Uh, Ja runa par atlīdzību un izmaksām, esam izveidojuši divu posmu struktūru. Mums ir administratīvās izmaksas un ir arī atalgojums par rezultātiem. Administratīvās izmaksas sēdz EIB eh, e pamatizmaksas, eh, kādas tai rodas īstenojot šo projektu, un tāpat arī ir maksa par izpildi, kas būs tāds kā stimuls EIB darboties dažādās nozarēs, dažādās valstīs tā vietā, lai saņemtu konkrētu e, cietu atalgojumu, kas ļautu EIB darboties tikai nelielā valstu daļā, dažos projektos, mēs esam izvēlējušies šo stimulējošu atalgojuma sistēmu, lai tiktu aptverts plašāka, lai tiktu aptverta geogrāf, plašāka geogrāfiskā teritorija un arī dažādas nozares. Ņemot vērā jauno finanšu regulu, protams, esam ņēmuši vērā arī visus pāntus, kas attiecas uz pāredzamību, nu, kas ir būtiski Eiropas Savienības budžeta ieguldījumam. Tāpat arī esam iekļāvuši visus pēdējos finanšu regulas eh, pāntus, kas attiecas uz saprātīgu finanšu pārvaldību, ziņošanas pienākumīgi monitorings, monitoringa tiesības. Tāpat arī esam iekļāvuši izpildes ziņojumus un arī ziņojumus parlamentam un padomē ik pēc sešiem mēnešiem. Cenšamies arī šeit ņemt vērā visas pēdējās prasības, ko jūs esat noteikuši jaunajā finanšu regulā. Neskatoties uz to, ka šis ir pilota projekts, mēs cenšamies darboties proaktīvi un cenšamies piemērot augstākos standartus. Varētu teikt, ka pašlaik ir pienācis laiks reālai pārbaudai, paskatīties, vai mums ir īstie produkti, vai mēs varam īstenot šos projektus, ņemot vērā sarežģīto makroekonomisko vidi privātiem un publiskiem ieguldījumiem eh, pēdējo gadu laikā. Publiskās investīcijas ir eh, kļuvušas arvien mazākas, un tas ir radījis problēmas arī privāto investīciju tirgu taču mēs cenšamies īstenot šo iniciatīvu partnerībā ar EIB šajos sarežģītajos makroekonomiskajos apstākļos. Tas, protams, rada grūtus apstākļus dažādiem projektiem, un iespējams, ka daži projektu dalībnieki ir tādi visnotaļ lēni, bet jebkurā gadījumā mēs eh, darām visu iespējamo, lai šī projekta iniciatīva tiktu veiksmīgi pabeigta. Paldies, uh, direktor kungs, ģenerāldirektor kungs, par šo ļoti skaidro prezentāciju. Ja mēs varam uh, veikt salīdzinājumu ar aeronautiku, runājot par šo ļoti sarežģīto izstrādājumu, tad varētu teikt, ka mēs cenšamies uh, izstrādāt prototipu un tagad jau ir uh, no rūpnīca, rūpnīca ir uh, izgatavojusi pirmo eksemplāru un tagad tam nu, būtu jāceļas gaisā un jālido, jāredz, lai jāpārbauda, vai šis izstrādājums spēj lidot vai nē. Tagad mūsu inženieris ir Jorāns Ferms, mūsu referents nezinu, vai esmu gluži inženieris, bet esmu referents, kas veda sarunas ar padomu par šīs pilotu fāzes uzsākšanas, lai eh, redzētu, vai eh, tas darbojas vai ne. Un šī ir ļoti svarīga iniciatīva, kas aizpilda nišu tirgu, un tā ir ļoti svarīga nākotnei raugoties uz tehniskajiem aspektiem sadarbības līgumā, te ir izpildītas mūsu ziņojumā iekļautās prasības, un man nav nekādu iebilžu pret to. Uh, Tas pats attiec uz finanšu regulas ievērošanu, arī šeit viss ir kārtībā, bet man ir pāris jautājumi par projektu atlasi, jo tas ir viss būtiskākais jautājums un ir ļoti svarīgi, lai mēs rīkotos pareizi un spētu pierādīt šīs iniciatīvas nozīmi. Esmu dzirdējis no kapitālu tirgu un investoru puses, ka tirgu ir ļoti daudz projektu, bet šīs projektu obligāciju iniciatīvas mērķis ir finansēt tos projektus, kurus tirgus negrib finansēt, kas ir labi, bet nav tik labi, lai tirgus būtu ieinteresēts. Šiem projektiem ir jābūt dzīvotspējīgiem, diezgan uh, attīstītā stadijā jābūt šiem projektiem, bet pastāv risks, ka būs grūti pierādīt projekta nozīmību. Ja šie projekti ir pārāk labi, tad jau tos varētu arī finansēt tirgū. Es saprotu, ka laika ir maz un ka ir ne, nepieciešami dzīvot spējīgi projekti, bet ja mēs nevaram pierādīt, ka varā, esam atraduši tādus projektus, kuri bez šī pilota projekta atbalsta netiktu realizēta, tad uh, viss izgāzīsies. Ir svarīgi, lai mēs to spētu pierādīt. Otrs jautājums - sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Mēs zinām, ka infrastruktūras finansējums ir ievērojami samazināts. Connecting uh, Europe Facility ir uh, finansējums samazināts par vairāk kā pusi. Uh, Un ļoti svarīgi ir domāt par informācijas tehnoloģiju nozari, jo tieši šajā no, nu, jomā padome vēras, vēlas visvairāk samazināt finansējumu. Un mēs arī zinām, ka dalību valstu attieksme ir diezgan skeptiska, bet mums ir jāapliecina uh, ka šī iniciatīva ir ļoti svarīga un te ir arī ļoti labi reitingi, ko ir sniegušas uh, reitinga aģentūras, un tas ir labi, bet tagad mums ir jākliedē šī skeptiskā attieksme. Un tādēļ arī padomei ir jāskaidro šīs lietas un jācenšās pārliecināt dalību valstis, un tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Un trešais punkts komisijas pārstāvis runāja par duve eh, budžeta pārvaldību, ka šeit ir divas daļas TNT un eh, enerģija un IKT. Tātad vai nu enerģijas vai IKT projekts šeit minēts, bet mums ir jāpierāda, ka pilāta fāze darbojas visās trijās jomās - transports, enerģija un informācijas tehnoloģijas. Bet ja mums šajā otrajā sadaļā ir tikai viens projekts, kā tad mēs varam apliecināt, ka ir svarīgi arī uh, transports un informācijas tehnoloģijas. Tātad mums ir jādomā par visām trim jomām šajā pilotu fāzē. Tā bija tāda spontāna reakcija no manas puses, bet par šī sadarbības nolīguma tehniskajiem aspektiem man nekādu iebilžu nav. Bet es saku, ir jā, jāietver visas trīs jomas un. Uh, sabiedrībai jāpierāda, ka šīs pilotprojekts ir tiešām ļoti nozīmīgs. Lielas paldies! Anna. And thank you very much. Paldies priekšsādātāji par šo un pateicos mūsu viesiem par prezentāciju. Es dzirdēju argumentus, un uh, mans viedoklis diezgan lielā mērā saskana ar Fērma kungu jau Nu, pateikto. Ir ļoti svarīgi, lai šie, šīs projekta obligācijas būtu kaut kas jauns, ko tirgus nespēja nodrošināt. Jā, varbūt man tā nevajadzētu teikt, bet uh, parasti Uh, uz jums tiek izdarīts milzīgs spiediens ievērot termiņus, visu izdarīt saulēcīgi, un laiks ir ļoti svarīgs faktors. Un man kā politiķei, manuprāt, ir uh, šajā gadījumā izdarīt lietas pareizi. Tas ir tas svarīgākais šoreiz, un es gribētu jums to pateikt, pat ja. Uh, ir iespējama zināma aizkavēšanās projekta īstenošana. Viena lieta, kas man ļoti pārsteidza, ir tā, ka ir uh, pāris projektu pilota fāzē un uh, tie mani piesaistīja uzmanību Un es uh, savā valstī gribu visu noasfaltēt, man patīk uh, uh autoceļi, bet kad es šeit paskatos uz šo sarakstu, tad uh, vienīgie konkrēti projekti, kas šeit ir minēti, ir autoceļu būvs projekti. Manuprāt, vajadzētu būt šajā uh, uh, paredzēt šajos, šo projektu starp Eiropā, arī dzelzceļa finansējumu, uh, vēja ģenerators un tādas lietas, ko ir grūtāk finansēt. Bet uh, jautājums, kā jūs uh, izraugāties tos projektus, kā jūs izvērtējat tos projektus, ko būtu grūti finansēt tirgu attiecībā uz autoceļiem, dalību valstīs, mēs redzam, ka šos projektus finansē eh, tirgus. Tātad tas ir tas, ko es gribēju jums teikt, ir svarīgi, lai šis jaunais instruments, ko mēs šobrīd radām, mums dotu kaut ko tādu, ko tirgus nespēja nodrošināt, un ka jums ir eh, jāveltī nepieciešamais laiks šā instrumenta radīšanai. Paldies! Paldies, tagad Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Varbūt tas jau ir uh, izteikts, bet es pilnībā atbalstu Jorānu un Annu, ka pašu projektu kvalitāte ir ļoti svarīga un arī to daudzveidība. Un es gribēju uzdot uh, jautājumu gan mums pašiem, gan komisijai. Tātad uh, šeit ir runa par pilotu projektu kas beigsies 2014. gada beigās un kas būs jāizvērtē. Un kas tad tajā brīdī šīs uh, projekta obligācijas tiks iesaldēts vai pazaudē, pazudīs vispār, un mēs tad būsim jaunājā daudzgadu finanšu schēmā, kur ir virkne normu. Es gribētu zināt, kas notiks pilotu projekta beigās, cik ilgā laikā tiks veikts uh, novērtējums un vai komisija un Eiropas investīcija banka turpinās šo cauruļu vadu pildīt ar projektiem vai būs tāds pārtraukums un pēc cik ilga laika padomēji un parlamentām būs jāapstiprina parasts finanšu instruments šī pilotprojekta projekta vietā, jo jūs teicāt, ka dalību valstis ir diezgan skeptiski noskaņos. Tātad jautājums, kas notiks pēc 2014. gadā, cik ilgi būs šis izvērtēšanas uh, periods, kā šī izvērtēšana notiks un kas pēc tam notiks, jo, jo kad tiks pabeigts finansē šis pilotprojekts, pastāv risks, ka šāda instrumenta vairs nebūs. Tātad. Uh, kas notiks ar šiem projektiem un kā Eiropas institūcijas uh, rīkosies šā instrumenta sakarā. Otrs jautājums. Tas ir saistīts ar svirošanu. Tātad šeit ir divi atbalsta punkti vai tādas uh, robežas, kas uh, nosaka, kad var izmantot projektu obligācijas un kad ne. Teiksim, ja ir uh, ļoti liela svirošana, jāveic trīs līdz piecas reizes, tas ir uh, maz dzīvot spējīgs mehānisms tādā veidā, bet varbūt pretējā pusē, ja teiksim, četri 40 reizes, tad varbūt arī tirgus pats būtu varējis finansēt šādu projektu. Tātad vai tiks novilkta augšē, zemākā, augstākā robeža šim projektam, teikt, sākot, ka, teiksim, zemākā līmenī projekts nav dzīvokspējīgs un augstākā līmenī, tad tirgus pats var nodrošināt finansējumu. Paldies! Neviens vairs cits nevēlas izteikties. Nē, nē, tomēr vēlas. Koran. Jā, es aizmirstu tikai vienu lietu. Gribēju teikt, ka jā, lūk, šajā sarakstā, kā jūs teicāt, ir pastāv tāda tiešām koncentrēšanās uz autostrādēm. Gribu piemēru vēl vienu teikt. Te izskatās, ka tas ir arī vairāk koncentrēšanās uz, uz bagātākām Rietumēropas valstīm - Lielbritānija, Beļģija. Uh, Un tā, bet mums taču ir jāparāda, ka šī projekta iniciatīva ir dzīvot spējīga ne tikai Rietumē Eiropā, bet arī Austrum Eiropā. Tad, kas tad šeit ir ar šo geogrāfisko līdzsvaru? Vai ir citi projekti citās vietās tad šai kopējā kanālā? Tagad tiešām neviens vairs nevēlas izteikties, un uh, varbūt mēs uh, tagad varētu dot vārdu komisijai un EIB, lai tās varētu atbildēt uz jautājumiem, kāpēc tikai viens projekts, enerģija vai telekomunikācijas, kāpēc uzsvers tiek likts uz mm, ātrgaitas autoceļiem. Un tieši rietumu un bagātākajās valstīs Eiropā, kas notiks pēc pilotu posma, un kāds būs svirošanas ietekmes. Uh, kopējais izvērtējums. Kurš vēl sākt, lūdzu? Paldies! No komisijas puses gribu sākt ar pēdējo jautājumu un tad uh, atgriezeniskā kārtībā tālāk runāt. Nu, kas notiek šajā pēc izmēģinājuma projektu posmā? Esam apņēmušies, kā daļu no šīs izmēģinājuma projektu posma, veikt starposmu izvērtējumu 2013. gadā. Un tad vispārējo galējo novērtējumu 2014. gada beigās. Tāpēc mēs iesniegsim, protams, informāciju par to uzmanīgi sakosim līdzi e, šiem notikumiem un iesniegsim arī to būs ārēja, ārējais novērtējums, tātad gan starposmu, gan galvnovērtējums. Komisijas nostāja šobrīd ir tāda, ka mums nepieciešams turpināt procesu ar projektu obligācijām jaunā finanšu plāna ietvaros mūsu priekšlikums, tāpēc ir tāds, ka jābūt šādai projektu obligāciju iniciatīvai laikā no 2014. gada, tātad tas būtu pirmais gads un galējais izvērtējums, kas nāks 14. gada beigās, tad ļautu mums nedaudz koriģēt šīs saistības, kas eventuāli tad tiek uzņemtas eh, vai nu finansiāli vai citādi, ņemot vērā to analīzi, ko veicām projektu uzsākšanas brīdī, un saņēmām arī uzmudinošu vārdus no tirgus, tāpēc mēs uzskatām, ka būtu pre, neproduktīvi eh, nonākt pie tādas situācijas, un kā jau te godātais deputāts teica, nu, kad lūk ir viens, nonākam pie brīža, kur projekts viss tiek uz kādu gadu pusotru pārtraukts, un tad atkal atsākts. Nē. Ne Es ņemu vērā visus jūs punktus, un tāpēc atgriežos tagad pie viena no pirmajiem punktiem savukārt par to, ka nepieciešams finansēt projektus, ko tirgus nevar finansēt un kas var parādīt pievienoto vērtību. Nu, šai kontekstā pievienotās vērtības jēdziens ir ārkārtīgi svarīgs komisijai. Un mēs pilnīgi noteikti uzstāsim uz to, ka tam ir jā, jāparādās. Un tieši šis pievienotās svētības jēdziens, manuprāt, ir tāds nedaudz atšķirīgs nekā tajos gadījumos, kad runājam par grāntu instrumentiem. Mēs šeit iz, izējas punktā pieņemam, ka tie ir projekti, kam vajadzīgs finansējums, un analīze rāda, ka nav pietiekami daudz kreditēšanas instrumentu, bankas finansējumu šādiem projektiem, un tāpēc visa šī intervences iejaukšanās loģika ir pārliecināties, ka mu, ar mūsu iejaukšanos, ar mūsu intervenciju varam nonākt pie kapitāla tirgus investoriem, apdrošināšanas uzņēmumiem, pensiju fondiem, kas lūk iesaistās projektu finansēšanā. Tātad šie investori citādi vienkārši nepievienotos projektu finansējuma pasākumam. Un šajā aspektā ārkārtīgi interesanti vērot analīzi, kas tika veikta jo centāmies izmantot projektu obligāciju iniciatīvu, lai e, iesaistītu jaunus, jaunus investoru tipus, bet nefinansēt pašus šos projektus. Nu, protams, ka mums vēl joprojām jāmeklē privātie partneri, bet tas, e, nu, parāda tādu zinām, rada tādu zināms ierobežojumus un orientāciju vienā konkrētā virzienā. Nu, Nav tā, ka mēs darām tikai to, ko neviens cits nedara. Nē, mēs iesaistāmies projektā tāpēc, lai varētu iesaistīties arī privāti, citi privāti investori, nevis bankas. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo mēs taču cenšamies pārliecināt apdrošināšanas uzņēmumu pensiju fondus e, Eiropā un ārpus Eiropas iesaistīties projektu finansēšanā. Un to ir ļoti grūti darīt, ja mēs viņiem sakam, lūk, mums ir e, divi gadi tagad šobrīd, pēc tam divus gadus nebūs nekā nu, jūs nevarēsiet neko Eiropā finansēt, un tad, nu, pēc 16. gada paskatīsimies. Nē, ir jābūt tādai turpināš, tādai turpināmībai, un citādi mēs nevarēsim pārliecināt investorus, eh, ka viņiem, kas šim nav investējuši struktūra projektos Eiropā, pēkšņi tas tomēr būtu jādara. Un tāpēc no komisijas skatu punktu raugoties, mēs domājam, šeit vajadzētu būt tādai turpināmībai. Un visbeidzot, Jautājums par sektoriem un geogrāfisko sadalījumu. Mēs uzskatām komisijā tieši tā, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, nodrošināt pēc iespējas plašāku sektoru un geogrāfiskā izplatījumu daudzveidību, cik vien tas iespējams. Un tāpēc eh, šajā samaksu struktūrā un sadarbības nolīgumā mēs eh, piedāvājam tādus motivējošus elementus Eiropas investīciju bankai, patiešām izmantot dažādus proj dažādu sektoru projektus un arī geogrāfiski dažādus projektus atbalstīt, jo citādi nevarēs nosekt izmaksas atbilstīgā veidā. Tātad šis, šī motivācija pastāv, spēcīga motivācija. No otras puses raugoties savukārt, protams, ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka mums ir tikai šis gads pieejams pie, izmaiņiem projektu īstenošanai un tie projekti, ko nevar E, un tie ir projekti, kuriem ir vajadzējis aizsākties jau pirms kāda brīdi, ir jābūt jau bijušai veiktai ietekmes novērtējumam, vidas izpētēji un tā tālāk. Un jūs jau zinat, šai komitejai ļoti labi, ka lieliem infrastruktūras projektiem e, nu, nav iespējams sākties vienu mēnešu laikā un tad pēc sešiem mēnešiem jau noslēgties. Nē. Un tā, šobrīd e, šai kanālā, kur ir jaunie projekti, ir, ir arī citi projekti, un tur definējam šos projektus kā tādus, kas ir aizsākušies jau iepriekš kādā valstī, tos aizsākušas valsts iestādes, un eh, to, protams, nosaka vispārīgie ekonomikas apstākļi, tāpēc šī atlase ir ļoti sarežģīta. Bet šajos kopējos ierobežojumos iekļauties, tomēr mēs cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai mudinātu tieši dažādu, geogrāfiski dažādu un sektoros dažādu projektu atbalstīšanu. EIB kolēģis turpina, jā, es jūtu gan šo motivāciju, gan arī šos stūmienus un grūdienus. Pilnīgi noteikti var to apliecināt. Vienīgais, kas man tomēr šķiet nedaudz tāds uh, pietrūkstošs kolēģa uh, kolēģa vērtējumā ir tas, ka nedrīkstam par zemu vērtēt to, cik ārkārtīgi novatorisks ir šis pasākums, ko cenšamies īstenot. Mēs cenšamies veidot tādu jaunu, aktīvu kategoriju Eiropā un cenšamies to darīt, strādājot ar tirgu, caur tirgu un nevis caur vienu valsti. Un tam, protams, ir virkne seku. Uh, Viens, viens no tām, piemēram, tāds, ka tas ir ļoti prasīgs instruments. EIB var rēģēt tikai uz pie, priekšlikumiem, kas tiek tai iesniegti. Tā var rēģēt uz priekšlikumiem tikai tādā gadījumā, ja ir norādījumi, ka ir veikta finanšu analīze, ir arī reitinga aģentūra vērtējums, ka šis projekts būs atraktīvs, pievilcīgs e, pamatojoties uz to papildus e, stimulu, ko mēs dosim no savas puses. Un realitāte ir tāda, ka šī izmēģinājuma posma nozīme ir tajā, ka pastāv tādas iestādes, kas ir ļoti piesardzīgas kam, nu, kas nevēlas tā īsti iesaistīties šo jauno aktīvu veidošanā, un tāpēc mums tas svarīgākais mērķis ir pēc iespējas, pēc iespējas ātrāk nodrošināt to, ka ir pēc iespējas vairāk pilotu projektu aiz līnijas, lai parādzētu, ka viss šī sistēma, procedūra, tehnoloģija darbojas, ka ekonomika atbilstīgi darbojas, ka ir arī juridiski aspekti nodrošināti, un esmu pārliecināts, ka, ja to varēsim izdarīt šajā izmēģinājuma posmā, tad tādā gadījumā tālākā projekta izvēršanas gaitā, mēs varēsim daudz vairāk, dziļāk interesi radīt tajos, kas vēlas iesaistīties šajos eh, projektu obligāciju pasākumos. Un noslēgumā gribu vēl vienu lietu teikt, vēlreiz tikai atkārtot, ka ļoti svarīgs ir tas punkts, ko teica nu pat uh, Tomas Kungs. Tā, lūko, Tāpēc, ka mēs cenšamies sponsorēt šos projektus publiskajā sektorā un iestādēs, tādās iestādēs kā sabiedrī, kā apdrošināšanas eh, fondi, pensiju fondi, un cenšamies, cenšamies viņus iesaistīt, mums ir nepieciešams nodrošināt turpināmību. Nedrīkstam pārtraukt šo projektu. Ja mēs tagad uzsāksim dažus projektus un pēc tam teiksim, nē, nē, tagad pārgaidiet 18 mēnešus, kamēr mēs pieņemam lēmumu, nu tā nav tirgus realitāte. Tad viss sabruks. Eh, šīs apdrošināšanas uzņēmumi pētījumu, jau ir sagatavojuši darba komandas, pensiju fondi tāpat, un šīs komandas, protams, negaidīs, tās virzīsies uz priekšu, darīs kaut ko citu, un tāpēc tas ir mans pēdējais lūgums. Nodrošiniet šo turpināmību. Lielas paldies, ja kurā gadījumā viss, ko jūs teicāt, bija ļoti interesanti, jo īpaši, ja mēs eh, domājam par eh, finanšu tirgiem un par to, ka mēs arī vēlamies tajos konkurēt. Ja šis uh, projektu obligācijas būs tik interesantas apdrošināšanu kompānijām un citiem uzņēmumiem, ka tie investēs tieši šeit un nevis citur kapitāla tirgu, tad iespējams, ja ka mēs varēsim arī nodrošināt labus rezultātus, labus procentus varēs saņemt atpakaļ. Redzu, ka šie projekti šķiet ir paredzēti ilgākam termiņam. Uh, Jā, nu dien, ja mēs paskatāmies uz to, cik ilgi aizņem autoceļu izbūves projekti līdz brīdim, kad tiek saņemtas dažādas atļaujas, tie apstiprinājumi un tā tālāk, nu tad ir ļoti skaidrs, ka tam, tas ir tāds ilgtermiņa projekts. Jebkurā gadījumā liels paldies par to, ka ieradāties. Nu, redzu, ka EIB jūtās uh, mazliet uh, satraukta, bet jebkurā gadījumā tomēr pietiekami apņēmīgi darboties. Redzam, ka jūs esat arī šeit klāt un esat arī gatavi uzreiz apstiprināt savu dalību, kā tas notika šoreiz. Liels paldies jums par to! Un vēlu jums jauku ceļu uh, mājās, ja jūs gribat doties mājās jau šovakar. Tagad nākamais punkts. Mums ir jāspriež par mūsu mandātu un par mūsu sarunu vidēju komandu. Jā, uzreiz sāksim darbu. Došu vārdu Annai, ievadvārdiem. Nē, nē. Yes, thank you. Well, we, we voted the... Paldies, mēs balsojām par vadlīnijām budžeta procedūrai pagājušajā nedēļā. Un kā jūs atceraties, jā, un arī par šo jautājumu balsosim plenārsēdē, mēs atceramies, mēs nobalstojām par uh, virkni svarīgu punktu, kuri, par kuriem runāsim triālogā ar padomu, par saikni pirmkārt starp 2014. gada budžeta saikni ar daudzgadu finanšu schēmu, to arī Kiekungs jau minēja Tas ir ļoti svarīgi, ko komisija izmantos kā pamatu 2014. gada budžeta sagatavošanai. Tas ir ierakstīts ziņojuma projektā. Tālāk ir viss šis stāsts par maksājumiem un uh, problēmām ar uh, ar uh, to, ka šie maksājumi ir uh, pārcelti no viena gada uz otru un joprojām ir apropriācijas, kas nav izmaksātas, un mēs vēlētos sākt 2014. gadu es negribētu, lai mums atkal būtu jāmaksā 2013. gada apropriācijas 2014. gadā. Un mēs aicinām padomi un komisiju izveidot darba grupu, lai uh, izvērtētu šīs situācijas attīstību gadu gaitā, uh, lai mm, uzlabotu šo procedūru salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem un lai šis jautājums tiktu risināts realistiskāk. Un arī eh, mēs runājam par mūsu politiskajām prioritātēm, kas ir saistīts ar stratēģiju 2020. Komi, padome ir nākus klajā arī ar vadlīnijām, arī viņi runā par izaugsmi, par uh, izdevumu samazinājumiem, taupības pasākumiem. Un 19. martā ir paredzēta trialoga sanāksme. Un līdztekus mūsu vadlīnijās minētajiem jautājumiem, piemēram, par um, Mm, maksājumiem un neizmantotajiem līdzekļiem gada beigās mums būtu jārunā arī par eh, budžeta procedūras uzlabošanu, jo pēdējās eh, pāris reizes mēs esam piedzīvojuši, ka šis process nav ideāls, izskatās, ka viss notiek uh, div, pēdējā mirklī pēc mūsu balsojumu, tad, nu, padomu pēkšņi ir gatava vēst sarunas, tātad šis jautājums ir jāatrisina, lai būtu tādas īstas diskusijas un detalizētākas diskusijas, un lai tā saktos agrāk. Es domāju, ka tā mums būtu jārīkojas trialoga ietvaros. Bet šīs uh, vadlīnijas ir apstiprināts, tās tagad uh, nonāks plenārsēdē, kur notiks balsojums, un procedūra ir tāda, ka budžeta trialoga nākošais rauns notiks 19. martā, un komisija budžeta projektu iesniegs aprīļa beigās. Komisija ir paziņojusi, uh, ka tas notiks tajā nedēļā, kad parlamentā sēdes nenotiek, un tas diezgan tā dīvaini, jo parasti tradīcija ir bijusi tāda, ka komisijas uh, ierodas parlamentā, lai iepazīstinātu ar budžeta projektu, lai mēs varētu uzdot par to jautājumus. Un uh, es domāju, ka komisijai būtu savu plānu jāpārskata un jānosauc cits datums. Uh, lai varētu notikt komisija, komitejas sēdi parlamentā. Lielas paldies! Man šķiet, ka komisija jau ir domājusi no jauna par šo datumu. Par to jau ir spriests, un šķiet, ka ir paustas jau pirmās šaubas par to, kāds tiesiskais pamats varētu tikt izmantots. Uh, 2014. gada budžets, tad īsnībā būtu jāveido pa vienai budžeta pozīcijai. Viens ir pieteicies runāt Eida. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Eida, lūdzu. Gracias, muy rápido, porque, como decía la señora Jensen, lo que... Paldies, pavisam īsti. Jā, kā jau mēs te dzirdējām, Šis jautājums jau ir nobalsots komitejā, un mēs jau arī zinām, kādas ir parlamenta prioritātes šajā budžetā, bet mēs joprojām nezinām, uz kādiem skaitļiem šis budžets balstīsies. Tomēr viena, lieta, viena nezināmā lieta ir šie maksājumi, maksājuma apropriācijas. Mēs zinām, ka būs uh, pārcēlums no 2013. gada, un mums ir 60 miljārdu deficīts, kas būs jāaizpilda. Un uh, šis uh, jautājums, ja tas netiks atrisināts šogad, tas būs jāpārceļ uz nākamā gada budžetu, un visu politisko grupu starpā ir panākta uh, vienošanās par vadlīnijām, un tagad jāskatās, kas notiks pēc 16. marta. Vārds Dominikam, jā, pavisam viens jautājums. E, e, tā kā mēs nezinām nekad nekādā veidā komisija var nāk klajā ar budžeta projektu, tad jautājums, kas tad tajā 18. martā notiks? Šķiet, ka visiem parlamentā ir tāds viedoklis. Es nezinu, par ko mēs varam diskutēt vispār, ja nav nekāda komisijas priekšlikuma. Parastajā budžeta procedūrā tā vienmēr notiek. Pirmajā trialogā ar padomes prezidentūru pirms budžeta projekta iesniegšanas Ein Trilog gehabt, wir haben, um, un... Mums jau bija trilogs. Referents ir paskaidrojis savu mandātu, pateica, kādas ir mūsu vadlīnijas, padomi to visu ņem vērā un apsolīja ar mums sadarboties. Un pēc tam viņi rīkojas tā, kā viņiem uh, šķita pareizāk. Iespējams, bet, nu, varbūt viss mainīsies. Es pamatos esmu optimiste, un iespējams arī padome spēs beidzot šos principus, prioritātes vai, nu, jebko citu kopā ar mums apspriest. Padome saskarās ar tādām pašām problēmām. Padome nezina, kā izskatīsies komisijas ieteiktais budžeta projekts. Tā nezina, kā to varēs izvērtēt, kā mēs to izvērtēsim. Komisija ir tā, kas e, ir visu it kā aprēķinājusi un tā tālāk. Bet, nu, skatīsimies, kādi būs rezultāti. Bet, nu, varbūt preses kungs varētu aptuveni norādīt uz uh, šo laika grafiku, aptuveno laika grafiku, kad mēs varētu rēķināties ar budžeta projektu. Un vēl vēlējos piebilst. Mans ieteikums komisijai būtu vispār neuzdot jautājumus par to, uh, uz kādiem tiesiskajiem pamatiem ir jāpieņem budžets vajadzētu paņemt tos tiesiskos pamatus, kas mums jau ir, jo beigās noteikti rezultāti būs tādi paši, ja vien mums eh, neizdosies panākt superātru vienošanos ar padomi par daudzgad finanšu schēmu. Mums nāksies vienkārši pagarināt visus tiesiskos pamatus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka komisija var jau tagad ļoti labi strādāt. Jebkurā gadījumā eh, šis tiesiskais pamats eh, nevar tikt nodrošināts, ja uh, budžeta projekts tiks iesniegts iespējams tikai pēc pusgada. Um, thank you, Madam Chair. Just... Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži komentāri, saka Eiropas komisijas pārstāvs. Tātad pirmkārt, lai apstiprinātu jūsu interpretāciju par to, kādēļ trialogs notiek pirms uh, komisijas sagatavotā budžeta projekta iesniegšanas. Jā, tas ir tā, ka padome un parlaments apstiprina vadlīnijas 2014. gada budžetam, komisija tās ņem vērā, sagatavojot budžeta projektu. Tā kā tas fakts, ka e, notiek e, sākotnējā viedokļu apmaiņas starp abām budžeta iestādēm, uh, Uh, pat ja netiek panākta tūlītē vienošanās, ir dažādas nostājas, es tomēr dodu um, vadlīnijas komisijai, un šī viedokļa apmaiņa ir ļoti liederīga. Otrakārt, un tas arī ir svarīgi, šī ir iespēja uh, precizēt uh, budžeta procedūru 2014. gada budžetām, kāds ir uh, paredzēts grafiks, lai abas uh, institūcijas, lai visas šīs institūcijas varētu sagatavoties un lai process būtu prognozējams arī tad, ja notiek uh, samierināšanās procedūra. Un uh, attiecībā uz budžeta sagatavošanu arī uh, līgumā ir ierakstīts, kāda, līdz kādam termiņam komisija ir jāsagatavo budžeta projekts, un komisija to arī ievēros. Uh, līdztekus oficiālam kalendāram ir arī pragmātiskais kalendārs, kas pat paredz ātrāk šos soļus spērt un sagatavot budžeta projektu ātrāk pašreizējā situācijā varētu būt pāris uh, nedēļu nobīdes salīdzinot ar sākotnējo grafiku. Mēs arī cenšamies uh, pēc iespējas labāk interpretēt dažādos uh, elementus un nevaram ignorēt arī to, ka Eiropa padome vienbalstīgi ir paudusi savu nostāju par daudzgadu finanšu schēmu un uh, uh, parlamentā notiek viedokļa apmaiņa, un mēs uh, sagatavosim budžeta projektu saskaņā ar līgumā noteiktajiem termiņiem. Paldies! Jā, ja mēs saņemsim budžeta projektu tikai 1. septembrī, tad uh, pat ar pagarinātu tiesisko pamatu laika būs pavisam maz. Bet, nu, jebkurā gadījumā mums būs jāpiekrīt, nu ļausim mūs pārsteigt, paskatīsimies, eh, kas no tā visa iznāks. Visticamāk, būs visnotaļ slideni. Es negribētu teikt, ka tas būs tāds grīļīgs pamats, bet tāds slidens pamats. Bet nu, mums varbūt vajadzētu tomēr uh, mēģināt uh, darboties tā, lai viss ir tā noteiktāk un skaidrāk, lai nav šīs neskaidrības. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad varbūt mēs varētu mūsu referentei ļaut pabeigt savas iekšējās sarunas, un tad mēs varētu pievērsties pie pēdējā darba kārtības punkta un runāt par ēku politiku. <laughs> So, nachdem wir lange über den MFF und sonstige Dinge diskutiert. Nu, ja mēs äh, runājām tik ilgi par daudzgad finanšu schēmu un par mandātu, tad tagad es varbūt pievērsīšos vienkāršākajām šīs äh, darba kārtības lietām. Mums te ir runa par divām ēkām. Viena ēka ir uz Meus laukuma, Un nu, par šo ēku mums ir jārunā, tāpēc, ka mums ir jāveic daudz remontu darbu. Un cilvēki, kas atrodas šajās ēkās, kas ir jāremontē, protams, ir jāpārvieto uz citām ēkām. Un otrais, kopā ar dažādiem citiem lēmumiem, nosākot no jaunās sasaukuma, mums vajadzētu nodrošināt labākas telpas deputātiem. un tam ir eh, vajadzīgas papildu telpas, sākot no 2014. gada vidus, tad, kad sāksies šis jaunais sasaukums. Mm, nā, jaunā ēka būs gatava tikai no 2017. gada, un mēs eh, nevaram sākt šo jauno sasaukumu, liekot eh, deputātiem darboties kaut kādās nepiemērotās telpās. Tas ir neiespējami. Tieši tāpēc šajā mēus laukumā ir ēka numur 8, Un mēs domājam, ka mums ir vajadzīgi labāki finanšu nosacījumi nekā tie, kas eh, tika piemēroti komisijai, kas pirms tam īrēja šo ēku. Ir skaidrs, ka šīs likmes, kas mums ir tagad piemērotas, ir daudz labākas nekā komisijai. Komisija tagad ir izvākusies no šīs ēkas, mm, un eh, te ir Runa par 27 tūkstošiem kvadrātmetru. Trīsdesmit astoņi tūkstoši ir virs zemes un zem zemes ir pārējie kvadrātmetri, kurus var izmantot automašīnu novietošanai, velosipēdiem, arhīviem, dažādām glabātuvēm un tā tālāk. Mums ir 12 eh, gadu īres līgums, un katru gadu tiek piemērota indeksācija, sākot no 2014. gada. Es eh, mēģināju, protams, izvairīties no um, tā, ka tagad uzskaitīšu visus indeksus katram gadam, bet 2014. Mm, gada tie būs 7,6 miljoni eiro katru gadu, Pēc tam uh, šie kopējie izdevumi samazināsies līdz 7,6 miljoniem eiro. Tātad iepriekš mums bija jāmaksā vēl plus 0,8 miljonu eiro. Atcerēsimies arī, ka pazemes kvadrātmetri tagad mums izmaksās daudz mazāk nekā pirms trīs gadiem, kad mēs vedām sarunas par šo pašu ēku. Uh, Tas nozīmē, ka mūsu cena tagad ir ievērojami zemāka nekā 200 eiro par kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka šī cena ir ļoti konkurētspējīga, ja to salīdzina ar cenām, kādas ir pieejamas šeit, šajā uh, teritorijā. Kāpēc mums ir vajadzīgs šāds īres līgums. Zwölfjährige Vertragsdauer ist für uns erheblich günstiger, weil wir damit die Kosten, die wir für Renovierung haben. Tāpēc mums ir vajadzīgs šis uzufrukta eh, līgums. Tas ir tāpēc, ka mums vajadzēs šajā ēkā arī veikt dažādus eh, darbus, mums vajadzēs tur ievelkt kabeļus un tā tālāk, un ir skaidrs, ka mēs to nevarēsim izdarīt tikai vienam gadam, mums tas būs jādara uz vairākiem gadiem. Tas attiecas uz šo ēku, es uzskatu, ka sarunas tika vestas ļoti labi, Un, eh, jebkurā gadījumā mans, man rekomendācija ir nesniegt viedokli par šo jautājumu. Alle, uh, einig, keine... Nu jā, mēs piekrītam, tad nesniegsim viedokli. Jā, protams, mums ir viedoklis, bet uh, mēs nesniegsim šo viedokli, paturēsim to pie sevis. Ja priekšēdētājiem mums patiešām ir viedoklis, ar šo ēku viss ir kārtībā, ja mēs sakām, ka mums nav viedokļa, tad tas izklausās ļoti sarežģīti. Bet mums ir jārunā par vēl vienu ēku. Uh, Mm, mēs varētu to ātri paveikt, jo to vajadzētu atlikt šo jautājumu. Mums ir jāved vēlreiz sarunas, saņemsim informāciju tikai pēc desmit eh, dienām, un tieši tāpēc pašlaik eh, mm, mēs nogaidām, tāpēc mēs nevaram par to diskutēt. Tas būtu viss. Liels paldies eh, referentei, priekšādētāji ēku politikas jautājumos. Ich habe ähm, alle Tagesordnungspunkte habe Visi darba kārtības punkti tagad ir apspriesti, bet pirms visi metīsies prom, es vēlējos teikt, ka nākamā pirmdiena ir paredzēta budžeta komitejas sanāksme. Kā jūs redzējāt mūsu kopējā plānā, tad pēc budžeta komitejas vajadzētu notikt koordinātoru sanāksmē. Taču nu pat pieņēmām lēmumu, ka tik ātri mums nav vajadzīga koordinātoru sanāksme. Mums pietiks ar to, ka mēs tiksimies nākamreiz pirmdien Strasbūrā. Tātad tagad vēlu jums visiem eh, jauku vakaru pirms brīvdienām un tiksimies atkal pirmdien, 2015.